Good morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi. Es uh, sveicu jūs mūsu uh, komitejas uh, sēžu otrajā dienā vispirms paziņojums. Gabrielas uh, kundze lūdz mūs, tātad viņas uh, ziņojums par uh, vīzu liberalizāciju ar Grūziju, pārcelt šo punktu uz nākamo sanāksmi 25. aprīlī. E, mūsu darba kārtības punkts tagad ir ceļošanas dokumentiem trešo valstu e, pilsoņiem, kuri uzturas Eiropas Unībā nelegāli. Un Un es uzreiz došu vārdu Hala Aho kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Viens no lielākajiem trūkumiem eh, mūsu patvēruma politikā un migrantu krīzē ir dalību valstu nespēja repatriēt tos eh, patvērumu prasītājus, kuru pieteikumi ir noraidīti, kuriem nav nepieciešama starptautiskā uh, aizsardzība, bet kur izmanto uh, šo procedūru uh, ekonomiskai migrācijai. Tikai neliels procents repatriācijas uh, lēmumu tiek īstenot. Un tas veicina patvērums sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs zinām, ka liels skaits to cilvēku, kas šķērso vidusjūru, ir no tām valstīm, kuriem ir maza varbūtība tikt atzīta par bēgļiem. Otrakārt tiek grauta patvērums sistēmas ticamība un leģitimitāte Eiropas pilsoņu acīs. Un treškārt tiek iztērēti līdzekļi, kas būtu jānovirza cilvēkiem, kam reāli vajadzīga aizsardzība. Iemesli, kādēļ šīs rādītājs ir tik zems, ir sarežģīti un daudzveidīgi, un nav viena maģiska risinājuma. Dažām dalību valstīm izdodas vairāk nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz izcelsmes valstīm nekā citām būtu nepieciešams uh, pamatīgi izpētīt dalību valstu pieredzi un praksi. Lai arī nav viena vienota risinājuma, ir daudza nelielu pasākumu, kas būtu jāveic, lai uzlabotu situāciju. Viens no iemesliem, kādēļ noteikts izcelsmes valsts nevēlas uzņemt atpakaļ savus pilsoņus, ir ir tas, ka trūkst harmonizētu vienotu dok ceļošanas dokumentu ar drošības iezīm, pazīmēm, ko atzītu izcelsmes valstis. Komisijas priekšlikums ir vērsts uz šajus problēmas risināšanu. E, e, mēs um, ceram, ka ar šādu ceļošanas dokumentu varētu samazināt birokrātiju un izmaksas ne tikai mums, bet arī minētajām trešajām valstīm mā, šis priekšlikums iekļauj nodrošināt augstus drošības un tehniskos standartus, uh, uh, it īpaši, uh, lai aizsargātu dokumentus pret vilcoš, viltošanu. Un es ierosinu noteikt tehniskus standartus arī fotografijām, kas tiek izmantotas dokumentos. Šis uh, pārskatītais ceļošanas dokuments ir saistīts tikai ar drošības pazīmēm, bet arī uh, vērsts uz uh, uzticības veidošanu starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Tādēļ es ierosinu, ja iespējams un nepieciešams, uh, papildu informācija par uh, cilvēku, uh, Uh, būtu jāiekļauj uh, dokumentā, lai cīnītos uh, pret terorismu un cilvēku kontrabandu. Es ierosinu izdot dokumentu izdodošās valsts oficiālā valodā un arī angļu vai franču valodā un minētās trešās valsts oficiālajā valodā. Priekšsēdētāji. Mēs nevaram gaidīt, kā iepriekš tas ir bijis gadiem ilgi, uh, līdz tiek laboti uh, trūkumi dokuma, dokumentu izdošanas sistēmā. Tādēļ ierosinām regulāri izvērtēt šā jaunā ceļošanas dokumenta darbību, uh, tā skaitā, cik lielā mērā katra trešā valsts atzīst šī, šos dokumentus. Tas mums dotu skaidru pārskatu par iespējamiem vā, eh, iespējamām vājām vietām un trūkumiem. Un eh, tāpat arī palīdzētu noskaidrot, cik lielā mērā atpakaļ nosūtīšana rādītāji ir saistīta ar ceļošanas dokumentiem. Komisija arī runā par to, ka ir jānodrošina eh, Eiropas Savienības IT sistēmas sadarbspēja un ka informācija ir jāizmanto, lai gūtu priekšstatu par eh, drošības situāciju un par to, kādu pasākumu būtu jāveic, lai veicinātu patvērumu eh, eh, piešķiršanas vai nepiešķiršanas lēmumu atzīšanu. Uh, Eh, Eiropas Savienības valstīs un lai eh, novērstu norādīto patvērumu meklētāju sekundāro kustību, ir nepieciešams eh, stiprināt sadarbību starp dalību valstīm attiecībā uz ceļošanas dokumentu izsniegšanu un uz to personu sarakstu, kas ir atzīti par uh, personām, kas nelegāli uzturs Eiropas Savienībā. Un uh, tāpēc ir uh, tas šeit jāiesaist arī Schengens informācijas sistēma. Lai šis dokuments tiktu plaši atzīts un efektīvs, tam ir jāiekļaujas Eiropas Savienības centienos noslēgt efektīvākus readmisijas nolīgumus ar trešām valstīm. Uh, Un šāda dokumenta izmantošanai ir jābūt obligātām nosacījumam jebkurā atpakaļ uzņemšanas un sadarbības nolīgumā. Priekšsēdētāji šī joma ir ļoti politizēta. Un tādēļ es vēlos uzsvērt, ka šis priekšlikums uh, nemaina noteikumus vai nerada arī jaunus noteikumus. Tas ir vērsts uz to, kā labāk īstenot uh, tos noteikumus, kas jau ir spēkā, un es domāju, ka tas ir visu interesēs. Paldies! Paldies Halāho kungam! Vispirms došu vārdu ēnu referentiem, vispirms Musolīnī kundze. Redzēju viņu nu pat zālē, bet šobrīd viņu nevaru ieraudzīt. Eh, vārds eh, Dalī kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos komisijas pārstāvjiem, labrīt kolēģi. Vispirms arī vēlos pateikties referentam par viņa veikto darbu. Mēs, sociālisti un demokrāti, uzskatām, ka jauna migrācijas politikas tiešām darbojas un reāli maina situāciju, nozīmē to, ka jāņem vērā visi parādības aspekti. Tātad valstis, no kurām bēg, kā šie cilvēki ierodas, kā viņi tiek uzņemti e, dalību valstīs vai arī nosūtīti atpakaļ. Tātad patvēruma piešķiršana vai no, e, atteikšana nenozīmē patvērumu politiku 60% no migrantiem, kas būtu jānosīta atpakaļ uz izcelsmes valstīm pēc noraidīta pieteikuma, joprojām dzīvo Eiropā ļoti eh, lielā trūkumā un eh, praktiski viņiem nav nekādu tiesību vai aizsardzības. Viņi ir ies iekļuvuši sai eh, strupceļā, viņiem nav nekādu izrēģu, izcelsmes valstis atsakās viņus pieņemt, eh, tādēļ, ka nav dokumentu, vai viņi arī neatzīst eh, šādus ceļošanas dokumentus. Jautājums, vai situācija ir pieņemama, protams, kā nē, jo tas ir pretrunā ar Kotonu nolīgumu 13. pantu, bet šāda situācija pastāv. Un šīs regulas mērķis ir izsināt šo problēmu. Sociālisti un demokrāti strādās pie tā, lai tiktu izveidots efektīvs uh, dokuments uh, un uh, lai nodrošinātu arī migrantu pamatstiesību ievērošanu. Šis ir būtisks likumdošanas dosjē. Mēs sekosim, kā tas tiks virzīts uz priekšu. Mēs uh, nepieļausim, ka tiek uh, iekļauti kaut kādi papildu noteikumi, kas vērst pret migrantiem, bet mēs uzskatām, ka trešo valstu pilsoņi ir drošā veidā jānosūt uz izcelsmes valstīm. Uh, mēs esam gatavi sadarboties ar referentu un citiem ēnu referentiem, lai uh, mēs tiešām varētu panākt reālus pārmaiņas. Paldies, tagad vārds Musolini kundzei. Tā priekšsēdētājs kundze, mēs kā grupa varam pilnībā atbalstīt šo dokumentu. Uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs dokuments, jo tas atjaunina 94. dokumentu, 94. gada dokumentu. Tagad ir ļoti daudz kas mainījies. Tagad ir tik tiešām ārkārtīgi dramatiski notikumi un krīze. Mūsu priekšlikumi, regulas priekšlikumam. Ehm, arī mūsu priekšlikuma pozitīva atbalsts ir pozitīvs. Mēs vēlētos galvenokārt iekļaut regulā lielāku atceltu tieši uz Eiropas Savienību, jo īpaši, kas attiecas uz šiem, eh, šīm readmisijas nolīgumiem, lai eh, Eiropas Savienībai te, protams, būtu lielāka teikšana kopā ar dalību valstīm, kas uh, arī tad strādā uz vietas, lai izvērtētu cilvēku dokumentus. Jūs jau ļoti labi zināt, kā regulā netiek runāts par uh, atpakaļ nosūtīšanas noteik, nosacījumiem. Tas ir tāds tehnisks dokuments, lai nodrošinātu pēc iespējas uh, lielāku harmonizāciju, lai noteikumi būtu skaidri. Līdz ar to tieši šī skaidrība mums ir prioritāri svarīga, gan lai būtu skaidrs formulējums, gan arī lai viss ļoti labi sasauktos, nu ņemot vērā, ka tas ir tehnisks dokuments, tam ir jābūt ļoti skaidram, te nav vietas uh, neskaidrībai. Jo veco tad šo uh, dokumentu vairs neiekļāvā divpusējos nolīgumos. Šim dokumentam jābūt tehniskam, nosacījumi nemainās. Un um, man šķiet, ka vissvarīgākais ir iekļaut atsauci arī uz nepavadītiem nepilngadīgām personām. Gan apsvērumos tas jāmin, gan arī jau pantos. Tad arī runājot ar dažādu dalību valstu pārstāvjiem, ļoti svarīgi ir neparedzēt arī vēl kādas papildus izmaksas un cilvēku resursus. Paldies. Thank you, Mrs. Musa. Paldies, Musulīni kundze. Tagad vārds Vinbergs kundzei. Paldies, priekšstādētāji, pateicos. Uh, referentam nelegālie migranti, kuri atsakās atgriezties treši savā izcelsmes valstī, ir milzīga problēma, un nav nekāds noslēpums, šī problēma tikai vēl samilzīs. Tāpat šeit ir runa par dažāda veida noziedzību. Un būtībā šī situācija grauj tiesiskas valsts pamatus. Uh, Es domāju, ka šis priekšlikums ir uh, atbalstāms, uh, uh lai arī izsinātu šo situāciju. Un es arī apsveicu uh, Halla Aho uh, ziņojuma priekšlikumu un arī 5a grozījumu Tam ir jākļūst par uh, priekšnosacījumu, lai vispār varētu piešķirt trešo valstu pilsoņiem vīzas. Paldies, tagad vārds Sarčentīnī kundze. Atvainojos, ka nokavējos. Vispirms vēlos teikt, šis ir tehnisks jautājums un tā tas arī ir jārisina, jo es nedomāju, ka citādi mums būs iespējams panākt vienošanos, ja risināsim šo jautājumu no politiskā viedokļa, nu vismaz uh, no zaļo viedokļa. Problēma ar to, ka mēs vēlamies cilvēks nosūtīt atpakaļ, ja viņi ir pārāk ilgi uzturējušies uh, Eiropas Savienībā vai uh, teiksim, patvērumu pieteikums ir noraidīts, eh, nu, tas var darboties eh, mūsu pusē, bet eh, viss ir, daudz kas ir atkarīgs no trešās valsts vai tā šo personu uzņēmas. Un ir gadījumi, kad cilvēki vēlas atgriezties savā valstī, bet trešā valsts viņus atsakās uzņemt, jo neatzīst dokumentus vai uh, Eh, šo personu nevēlas vienkārši pieņemt atpakaļ. Tādēļ ir jautājums, kādēļ mums ir vajadzīgs šāds ceļošanas dokuments. Ja mums būtu vienošanās ar trešo eh, valsti par eh, šās personas uzņemšanu, tad šī valsts arī šāds dokuments pati izsniegtu. Ja mērķis ir veicināt atpakaļ nosūtīšanu, uh, nu, attiecībā uz tiem, kam jāatgriežās un ko trešā puse pieņem, nu, tad man nav nekāda iebilduma pret šādu atpakaļ nosūtīšanas procedūru. Bet ja mērķis ir tāds, ka apiet, mēs cenšamies apiet šo trešo valsti, tā ir, nu, tad jāsaka, ka tam nav nekādas jēgas, jo, ja kāds nevēlas ielaist šādu personu savā valstī, tad to arī neielaidīs. Uh, vai būs šāds dokuments vai nē. Nu, tagad uh, referents vēlas iekļaut apsvērums, kas uh, skaidro viņa politisko nostāju, un, manuprāt, tas pat neko uh, nepalīdz šādā tehniskā uh, tiesību aktā. Mēs arī uh, lūgsim paskaidrojumus. Uh, šis ceļošanas dokuments tagad uh, iekļauj eh, fotografiju un referents eh, ierosina pases fotografijas formātu izmantot. Nu, ne jau nu kādu pludmales fotografiju, bet jautājums, kā mēs šo fotografiju iegūstim, vai tā jau ir sistēmā, ja kāds ir lūdzis patvērumu, kas notiek tad, ja šī persona uh, nevēlas uh, fotografēties, ja šī fotografija nav sistēmā, ja šī persona atsakās uh, tikt izraidīta. Tātad šis jautājums būtu jāprecizē. Nu, šobrīd arī vairāk neko neteikšu, jo es nokavēju sanāksmi, bet es aicinātu nepolitizēt šo jautājumu, jo, ja vēlamies to politizēt un uh, Uh, pārveidotā uh, atpakaļ nosūtīšanas politikā, tad uh, tas neko mums nelīdzēs. Tagad vērš jākundze, ēnu referenti, vai jūs vēlties ko teikt? Atvainojos, nokavēju arī sanāksmes sākumu, vēlējos tikai teikt, Nu, ka mani, protams, nepārsteidz tas, kā referents ir grozījis šo tekstu, bet es piekrītu Sargentīni kungam, ka tam ir jābūt tehniskam jautājumam un nevis politiskam instrumentam, un nožēloju, ka ir šāds pavērsiens. Paldies, Veržā kundze, vai kāds vēl vēlas uzstāties, vai komisija vēlas ko piebilst? Lūdzu. Labrīt, mani sauc Emanuels Kabo, es pārstāvu DJ Home. Nu, tikai daži vārdi par komisijas priekšlikumu. Pamatojums ir tāds, ka šobrīd mums nav harmonizētu uh, ceļošanas uh, dokumentu ar drošības iezīmēm. Un, kā jūs uh, zināt, uh, šī politika ir uh, Eiropas Savienības un dalībvalstu prioritāte, un mūsu mērķis ir uh, readmisijas ķēdē stiprināt uh, vienu elementu proceļošanas dokumentiem, jo iepriekš šis bija vājais posms, dažas valstis neatzina Eiropas Savienības ceļošanas dokumentus, jo ne, tie nebija pietiekami droši. Uh, Tātad mēs stiprinām vienu ķēdes elementu ar šo priekšlikumu. Mēs nevaram atrisināt visas problēmas, kas saistīts ar atpakaļ uzņemšanu, un uh, mēs uh, risinām vēl citus jautājumus ar dalībvalstīm. Šis ir tīri tehnisks komisijas priekšlikums, lai nodrošinātu to, ka mums ir aizsargāts um, uh, atpakaļ nosūtīšanas dokuments ceļošanai. Tālāk par grozījumiem. Ir iesniegta virkne grozījumu par tehniskiem standārtiem fotografijai, tulkojumu, papildus informāciju. Mēs to visu izanalizēsim un mums jāpārliecinās par to, lai šis process nekļūtu birokrātiskāks un smagnējāks. Un jāpārbauda, vai šie, šie elementi dos papildu pievienoto vērtību un jānodrošina, lai šie dokumenti būtu viegli izmantojami dalību valstīm. Tālāk šis grozījums 5a par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu sastāstīt ar ceļošanas dokumentiem. Es domāju, ka tas nebūtu liederīgi. Mums ir sarežģītas sarunas ar šīm valstīm, kuras nevēlas noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Un tādēļ mums ir um, pastāvīgi jāpieliek pūles, un uh, šād, šāds nosacījums būtu neproduktīvs. Par vīzām, jā, šis uh, būtu interesants risinājums izmantot vīzas kā svīru. Ir uh, negatīvas svīras, šī būtu pozitīva svīra, teiksim, uh, ja trešās valstis nesadarbojas atpakaļ uzņemšanas jomā, tad mēs varētu izmantot šo svīru. Šis jautājums tiek apspriests ar dalībvalstīm. Šobrīd tiek pārskatīts vīzu kodeks, par to notiek trialogas sarunas, un tas Eh, šis jautājums būtu jāapspriež vīzu kodeksa kontekstā, ne šā priekšlikuma kontekstā. Tālāk par Schengenas informācijas sistēmas izmantošanu. Jā, mēs eh, strādājam komisijā pie tā, kā Eirodoc un Schengenas informācijas sistēmu varētu izmantot, lai iegūtu vairāk informācijas no dalībvalstīm par atpakaļ nosūtīšanas lēmumiem. Un mēs uh, arī izvērtējam, vai šādu informāciju varētu iekļaut sistēmā. Tiek veikts pētījums, bet tas vēl nav pabeigts. Ir virkne problēmu, jo Eirodak un Schengens informācijas sistēmā mēs varam iekļaut datus, bet ne dokumentus. Un tādēļ jāizvērtē, kas ir iespējams un kas nē. Pēc šā pētījuma pabeigšanas komisija varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, bet tas eh, nebūs eh, šajā priekšlikumā iekļauts. Tātad es aicinu jūs risināt šo ierobežoto tehnisko jautājumu un aprobežoties diskusijā tieši ar šo aspektu, jo mums svarīgi ir, lai šis dokuments tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Paldies, paldies, Kabokungs. Tagad vārds atkal referentam. Paldies priekšsēdētāji. Man nekas pēc būtības nav piebilstams. Gribēju atgādināt kolēģiem, ka eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. aprīlis. Un ēnu referentu sanāks priekšsēdētāji saka, man ir informācija, ka termiņš ir 28. aprīlis 17. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, tad man bija kļūdaina informācija. Paldies, saka priekšsēdētāja. Pārējām pie nākamā punkta par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām. Referenti ir Makovējas kundze. Šis priekšlikums ļoti nozīmīgs un dodu vārdu Makovējas kundzei. Mulțumesc, doamna președintă. Um, securitatea Europei și a cetățenilor. Paldies. Jā, Eiropas pilsoņu drošība ir mūsu absolūta prioritāte. Lielākā daļa islamistu, kas uh, veica terorismu uzbrukumus, ir Eiropas pilsoņi. Arī džihādistu fenomens ir pieņēmis milzu apmērus, mums ir jāstiprina ārējās robežas, ne nu, jāparedz nepieciešamie līdzekļi, lai to darītu. Komisijas priekšlikums grozīt Schengenas kodeksu prasa dalību valstīm īstenot sistemātiskas kontrolas, kontrolēt katru uh, personu un to visu arī atspoguļo datubāzēs. Tas attiecas gan uz uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, gan uz trešo valstu valsts piedarīgajiem situācijās, kur katra cilvēka sistemātiskā pārbaude um, var uh, tieši ietekmēt robežu ķēršošanas procesu kā tādu. Priekšlikums ļauj dalību valstīm uh, īstenot arī tādas nesistemātiskas kontrolas balstoties uz riska analīzi, ko veic attiecīgā dalība valsts. Riska analīzē jānorāda, ka šīm pārbaudēm ir ļoti specifisks mērķis un ka šāda cilvēku pārbaudē neapdraud drošību. Kādi ir svarīgākie elementi šajā ziņojumā? Uh, Tagad pavisam īsi iepazīstināšu jūs ar šiem elementiem. Tātad priekšlikums un komisijas piedāvājums. Tātad uh, precīzas kontrolas uh, gadījumos, kur dalību valstīm ir jāveic šādas pārbaudas balstoties uz riska izvērtējumu. Uh, ir eh, tad jāpiemēro šis izņēmums, šī atkāpe, bet tikai uz ierobežotu laiku, un tas attiecas uz visa veida robežām - gaisa, sauszemes, jūras robežām. Tad eh, šīs eh, specifiskās mērķorientētās kontroles, tām ir jā atbilst arī Uh, pārobežu šķēršošanas plūsmas normalizēšanai. Bet noteikti uh, sešu mēnešu pārējas periodu kopš regulas stāšanās spēkā. Un tagad jau varu arī norādīt, ka seši mēneši ir pārāk ilgs laiks. Esmu iecerējusi piedāvāt īsāku pārējais laiku par riska izvērtējumu tagad daži vārdi. Ir tā, tad uh, jāziņo pār šīm kontrolēm ne tikai Frontexam, bet arī Eiropas komisijai un dalību valstīm, kas ir pierobežā. Tad vēl vienā grozīmā es piedāvāju, kā 12 mēnešus pēc komisijas regulas un mūsu regulas stāšanās spēkā komisija parlamentam un padomēji uh, nosūta arī šīs atkāpes sēku izvērtēšana. Tātad runa ir par šīm specifiskajām uh, kontrolēm. Mērķis ir uh, nodrošināt sistemātisko kontroļu noteikumus, bet tāpat laikā arī uh, nebremzēt šo robežu šķēršošanas plūsmu. ja kāds šķērso valsti, valsts robežu, kur nav noteikti šādi noteikumi, tad dalība valsts var pārbaudīt cilvēku tikai, kad tas izbrauc no šīs valsts. Mērķis ir izvairīties no dubultu kontrolas vienā datu bāzē ļoti īsā laikā. Ja, piemēram, Rumānijā būs jāpiemēro sistemātisko kontrolu noteikumu visās datu bāzēs, Rumānija piemēro šo noteikumu jau kopš 15. gada novembra Eiropas Savienības pilsoņiem uz visām Rumānijas ārējām robežām. 14. grozījums, lai stiprinātu drošības, piedāvāja, kā dalība valsts, kas uz laiku ir ieviesušas robežu kontrolas iekšējām robežām, kā tad, tad šīs kontrolas ir jāveic uh, atbilstīgi visiem, visām datu bāzēm un uz visām robežām. 22. grozījums, kur ir runa par uh, visu mūsu rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu, lai varētu apkarot terorismu un uh, padarīt drošas mūsu robežas, tur, kur tas ir iespējams, uh, pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, uh, ir jāpārbauda datu bāzēs, un tas attiecas tieši uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis un kas nav Schengen zonā. Tas nozīmē to, ka ir jāspēj arī um, piekļūt citu valstu datu bāzēm, kas nav Frontex, Eiropol un dalība valsts datu bāzes. Šīs pārbaudes var veikt, noslēdzot divpusējas nolīgums starp dalību valstīm un nu, trešajām valstīm. Te es arī domāju par starptautiskām organizācijām un citām struktūrām, ar kurām varam kooperēt. Uzskatu, ka Eiropas Savienība ir labāk arī jāsadarbojas starptautiskā līmenī, lai labāk uh, garantētu drošību un apkarotu terorismu noslēgumā. papildus kontroles uz robežām notiek tieši atbilstīgi nepieciešamai garantējot Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Ir šis satraukums un bailes sabiedrībā, tas arī pametošo kontroli nepieciešamību. Es esmu runājis ar ļoti daudz pilsoņiem no dažādām dalību valstīm, un esmu tiešām konstatējusi to, ka vi, cilvēki uzskata, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami drošības jomā, e, tā reaģē novēloti. Un teroristi atkal ir e, tā kā labāk sagatavoti, organizējušos uzbrukums, un pēc tam mēs vienkārši nožēlojam notikušo ir jārīkojas ātrāk, raitāk, ir uh, jāatsakās no šīs milzu birokrātijas, un te runa nav tikai par Schengenas kodeksu, runa ir arī par uh, robežu drošību kā tādu, kas ir jāstiprina, un te galvenokārt runa ir par ārējām robežām, pēc iespējas ātrāk. Tādējādi ir uh, jāpieņem šīs tiesību akts, lai izvairītos no tā, kā cilvēki iet bojā. Paldies! Sagaidu jūs komentārus. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. aprīlis. Paldies, Mākovei kundze. Ēnu referentiem tagad vārds Gudrītskas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos Makovei kundzei par visaptverošo m, mm, prezentāciju. ETP mēs uh, kopumā varam piekrist ziņojuma um, saturam, tiecībā uz nākotnes izaicinājumiem un Schengen zonas drošību. Mēs varam arī piekrist tam, ka prioritātei ir jābūt mūsu pilsoņu drošībai. Tādējādi Eiropas Savienības ārējās robežas ir uh, jākontrolē daudz efektīvāk. Uh, Tā skaitā arī apmainoties efektīva ar informāciju datiem atbilstīgi datu bāzē. Man ir prieks, ka ziņojumā pārējais um, periods uh, sešiem mēnešiem ir piedāvāts tieši gaisa robežās kur sākotnēji nebūs nesamērīga, šī nesamērīgā ietekme par um, plūsmām, bet taču būsim pragmatiski un realistiski. Tas nozīmē to, ka mums ir jāpieņem sešu mēnešu periods kā pārējas periods uz gaisa robežām. Es arī ieviesīšu, iesūtīšu grozījumus pār piekļuvi mūsu datu bāzēm, kas ļaus arī definēt, vai attiecīgais cilvēks neapdraud sabiedrības kārtību. Vēl vairāk mums ir jāmudina dalību valstis apmainīties un arī papildināt datu bāzes ar informāciju. Vēlos izcelt arī to, cik svarīgas ir ārējās robežas tās dalībvalstīs, kas nav Eiropas saimnības valstis, bet kuras ir jāintegrē uh, Schengens informācijas sistēmā, lai ārējās robežas tiktu nodrošinātas. Es arī uzskaitu, ka būtu liederīgi arī paredzēt uh, termiņu šim. Uh, šai, uh, um, eju izveidei un arī tad noteikti, cik daudz uh, šo eju būtu jāuzliek, šo vārtu būtu jāuzliek uz ārējām robežām. Mēs esam gatavi arī sadarboties Makovēju kundzi. un nu, izstrādāt pēc iespējas labāku ziņojumu versiju. Paldies, Fejo kundze! Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Monikai par uh, uh, prezentāciju. Šaubu nav par to, ka mēs vēlamies nu, Eiropas Savienības pilsoņiem nodrošināt maksimālu drošību, taču man ir dažas uh, bāžas. Es uz tām arī tad norādīšu. Uzskatu komisijas priekšlikums ir ļoti orientēts uz drošību un nedaudz tomēr tiek ignorēta samērība. Komisija noteikti par šo izteiksies vēlāk, tādēļ jautājums, kādēļ nav veikts ieteikums novērtējums, kas pārasti tiek veikts pirms šāda priekšlikuma izstrādes. Nav arī nekādu empīrisku pierādījumu par to, kas īstemātiski visu Eiropas Savienības pasažieru kontrole iebraucot, izbraucot no Eiropas Savienības nozīmē, ka tādējādi tiks palielināta drošība. Jau tagad robežas sargi. Uh, Eh, cieš no milzīga sloga, eh, ko paredz Schengens kodeks. Es arī devos uz robežām, strādājot pie viedo robežu eh, pakotnes ziņojumu, un ļoti daudz robežsargi man norādīja, ka aizņemtākajās stundās viņi sistemātiski nepārbauda vīzas viss sistēmā, lai arī tas ir uh, uh, obligāti jādara, bet viņi to nedara, jo ir milzīgs spiediens no avio kompānijām. Un te mēs runājam tikai par trešdaļu robežu šķēršošanu. Uh, jau tagad uh, šie trešo valstu pilsoņi tiek sistemātiski pārbaudīti. Ja mēs vēl pievienojam Eiropas Savienības pilsoņus, kas ir divas trešdaļas pasažieru, tas būs milzīgs. Uh, sloks uz robežām. Es uzskatu, ka Eiropas komisija pietiekami nav uh, izanalizējusi šī priekšlikuma sekas praksē. Ko tas nozīmēs? Realitātē uzskatu, ka katra cilvēka sistemātiska kontrole datu bāzē radīs uh, absolūti nesamērīgu ietekmi. Nu, vismaz uz dažām robežām tas tā būs. Piemēram, robežas starp Sloveniju un Horvātiju. Uh, Mums tur ir praktiskas grūtības, un es nezinu, kā mēs praktiski varēsim Uh, īstenot šo tiesību aktu 52 miljoni gadā šķērso šo robežu Spānijā, Gibraltārā, desmitiem tūkstoši cilvēku šķērso šo robežu katru dienu, un viņi būs tagad sistemātiski jākontrolē. Ko tas praktiski nozīmē? Ir ļoti uzmanīgi tomēr jāizsver šis priekšlikums. Es uzskatu, ka sistemātiska pārbauda jāveic tikai tad, kad tas ir nepieciešams un balstoties uz riska izvērtējumu, nevis otrādi. Mēs to varam darīt arī nesī, nesistemātiski, protams, ievērojot fundamentālās tiesības. Un lai vismaz Eiropas Savienības pilsoņi tiktu atbrīvot no šīs kontrolas, es tādējādi arī iesniegšu grozījumus ar tieši šādām idejām, un es ceru, ka uzlabosim priekšlikumu. Es domāju, ka mums nevajag vēl vienu neefektīvu un sliktu tiesību aktu, ko praksē vispār nav iespējams īstenot. Paldies! Intervēlts kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentē par prezentāciju. Jā, es piekrītu lielai daļai bāžu, ko jau pauda tikko Fajonas kundze. Mēs vēlamies drošības pasākums tur, kur tas nepieciešams, jā, protams, taču tam ir jābūt tiešām nepieciešamam un samērīgam citādi, nu, par ko mēs te runājam. Uh, Taču šeit runa ir par pasākumu, kam būs milzu ietekme uz, um, uz cilvēku plūsmu. Un te piekrītu arī tam, ka nav ietekmes novērtējumi, ka tas tiešām ir satraucoši. Uh, Man teica, ka Francija mēģināja jau šo vienu dienu īstenot Charles de Gaulle lidostā, un tas bija tāds hauss, ka pēc dienas viņi no šīm kontrolēm atteicās. Nu, ja jau Charles de Gaulle lidostā tas nav iespējams, ko tad mēs sagaidām no citiem? Es tik tiešām uzskatu, ka ietekmes novērtējums ir absolūti nepieciešams pirms lēmuma pieņemšanas. Un vispār man, es nesaprotu, kādēļ ir tagad tāda tendence no komisijas sistemātiski neizstrādāt šos ietekmes novērtējumus. Nākat vienkārši klajā ar priekšlikumiem bez ietekmes novērtējumiem. Es to vairs nesaprotu. Tad es arī gribētu uh, zināt, kādēļ var būt šī atkāpe no sistemātiskā kontrolēm uz sauszemes un jūras robežām, bet ne uz gaisa robežām. Tad es arī nesaprotu loģiku starp um, šo noteikumu par to, ka ir sistemātiskās kontrols un tad ir šie izņēmumi par uh, mērķētām pārbaudēm, kas ir balstīts uz riska izvērtēm, bet ja jau ir šis risks, uh, tad ir jādara tas, ko jūs eh, gribat darīt, proti risināt šo risku. Bet, ja tas nav risks, ja nav apdraudējumu, kādēļ ir nepieciešams sistemātisks pārbaudas tur, kur apdraudējumi nav, tā tad eh, tam jābūt otrādi. Tad, tad ir jābūt šiem riska pārbaudēm, eh, pa, riska pārbaužu kontrolēm tam ir jābūt sistemātiskām. Un tad jādomā, kā izmantot instruments, kas jau ir mūsu rīcībā. Ir jau PDR dati, PI, Tad arī man teica, ka daudz dalību valsts tagad arī izdara spiedienu uz avio kompānijām, lai sistemātiski tiktu arī apkopoti API dati no iekšējiem lidojumiem, bet tādējādi tiktu pārkāpt noteikumi. Tas mums, es domāju, ir jāizmeklē. Taču jārauga, ko varam darīt ar instrumentiem, kas jau ir mūsu rīcībā, un kā tas sasaucas ar uh, jauno priekšlikumu par iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Un divi pēdējie komentāri. Ja būtu šie mērķētie sistemātiskie pārbaudījumi, tad uh, kā tiks veikts riska izvērtējums, būs kāda profilēšana vai citādāk. Un visbeidzot, nu nedaudz atkāpsimies no šī visa. Mēs vēlamies drošību bet uzmanīgi mums ir arī jāizvērtē tas, no kurienes nāk apdraudējums. Mēs ļoti koncentrējamies no apdraudējuma, kas nāk no ārpuses. Jā, nu tā ir tāda cilvēka daba domāt, ka apdraudējums ir kaut kur ārpusē. Taču, ja mēs raugāmies uz realitāti un uz uzbrukumiem, kas notika pavisam nesen, mēs redzam, ka apdraudējums nāk no iekšpuses un nevis no ārpuses tad uh, jautājums ir par to, vai ir nepieciešams pieņemt šos drošības pasākums. Jā, bet tiem ir jābūt samērīgiem, nepieciešamiem un efektīviem. Paldies! Liels paldies, Viržjā kundze! Jā, es arī vēlos pateikties referentei. Es arī lielā mērā piekrītu uh, Fajonas kundzes un Intevelds kundzes sacītajiem. Nu jā, visiem mums svarīgi ir drošība, aizsargāt cilvēks, kas dzīvo mūsu teritorijā. Tajā pat laikā mēs visu ļoti labi zinām, ka tādas uh, ātras reakcijas nekad nav īpaši labas. To mēs redzējām pēc Madrides uzbrukumiem bija teksts par telekomunikāciju, un tagad eh, to ir anulējis Eiropas Savienības tiesa. Tas bija viens piemērs. Referente teica ievadvārdos, kā teroristi pārsvarā ir Eiropas Savienības pilsoņi. Tad, tad ir jāstiprina ārējās robežas. Nu, atzīstu, ka es īsti šo loģiku nesaprotu. Jā, mēs tagad esam pārņemti ar to, ka ir jākontrolē visi cilvēki, visi, kas ierodas mūsu teritorijā, nu kā to varam izdarīt, neietekmējot pasažieru plūsmu, nepagarinot rindas uz robežām, es arī īsti nesaprotu šo loģiku. Kā to visu var izdarīt arī bez papildus izmaksām? Nu, no par Eiropas Savienības vēl saprotu, bet es nesaprotu, kā tas nemaksās dārgāk dalību valstīm. Kaut vai cilvēku resursi taču ir jāparedz, lai kā reiz izvairītos no um, rindu pagarināšanās uz robežām. Tad arī referenti piedāvā labāku sadarbību ar trešajām valstīm, bet es nedomāju, ka Eiropas tekstā mēs kaut ko vispār varam uzspiest. Uh, trešajām valstīm, piemēram, lai viņas izmanto tādas pašas referents kā dalību valstis, piemēram, attiecībā uz identitātes dokumentiem. Es domāju, tā ir absolūta utopija. Mēs visi ļoti labi zinām, ka reālā problēma ir sadarbības starp dalību valstīm. Jo tieši dalību valstis neievēro savus pienākumus, uz to jau norādīja arī Fajons kundze. Jā, tad, nu, kur tad samērība visā šajā, kur ir ieteikums novērtējums, kas ir uh, svarīgs. Ja Sofija Intevelda arī runāja par Šaldigola lidostu piemēru. Es atkal varu sniegt nelielas lidostas piemēru Strasbūras lidosta. Kad viņi ieviesa sistemātiskās kontrolas, tas kļuva vienkārši neiedomājami, jo Strasbūras lidostā vienkārši nav līdzekļu un resursu, lai veiktu šādas kontrolas. Un ja viņi ieviestu šādas kontrolas, nu, es par laimi ierodos Strasbūrā ar vilcienu, es ar šo problēmu nesaskaršos, bet, nu, tiešām neapskaužu kolēģus, uh, kuri ierodas Strasbūrā ar lidmašīnu. Viņiem tad būs tiešām jāparedz papildus uh, laiks, lai uh, iziet cauri visām procedūrām. Līdz šim dalību valstīm vienmēr ir bijusi iespēja arī sistematizēt kontrols uz Schengenes robežām. Uh, pēc uzbrukumiem Parīzē janvārī Francija prasīja ievies sistemātisko kontroli, bet tas netika atbalstīts. Tagad grozām regulu, tagad grozām Schengenas noteikumus, lai tagad main, nu, mainītu šo pierādījumu nastu, ja tā var teikt. Es gan nedomāju, ka tas vispār kaut ko mainīs, tā nav nekāda revolūcija. Dalībvalstis vēlreiz prasa, lai Eiropas Savienība uzņemtos pienākumus viņu vietā, un komisija atbild atkal nākot klajā ar papildus likumu. Es domāju, ka te viss ir atžgārni. Es gribētu arī zināt, nu kāda te vispār ir kaut kāda loģika, saskanība, jo nu mēs te visu tagad grozām, mainām likumus Bet kā tas īsti sasauksies ar to tekstu, ko mēs tikko pieņemām par PD, par pasažieru datu reģistru, nu kā tas viss sas, sas, saskanēs ar uh, viedajām robežām, arī Eirodak reforma ir procesā. Es vairs neko nesaprotu. Es esmu apmūsusi visos šajos tekstos un likumos, ko tad mēs te darām atkārtošos. Uzskatu, ka dalība valstis atkal vēlas atkritīties no savas atbildības. Eiropas Savienība nav kaut kas abstrakts, kam nav nekāda sakara ar dalību valstīm. Uzrakstītu tagad uh, uz papīra, ka Eiropas Savienības institūcijas par visu ir atbildīgas, tas vispār neatrisinās mūsu līdzpilsoņu un citu cilvēku, kas dzīvo mūsu teritoriju problēmas. Uh, nedaudz provocēšu jūs. Diemžēl es domāju, ka nākamo atentātu mēs nevarēsim novērst, un tad, ko tajā dienā atkal mums piedāvās jaunu, kas pārkāps atkal mūsu brīvības. Paldies, Lunaček kundze! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Makovei kundzei par viņas prezentāciju, bet arī man jāsaka, ka arī man ir tādas pašas bažas kā pirms manis runājušiem. Jā, drošība, protams, ir aktuāla, bet, kā jau sacīts, samērīguma jautājums, nepieciešamības jautājums, tas īsti nav no komisijas puses pietiekami šeit atspoguļots. Tāpat domāju gan es, gan man politiskā grupa, un kā sacīja Tanja Fajon, ietekmes novērtējums. Ja komisija tagad uh, ietekmes novērtējums taisa par visu, kāpēc ne par šo? Jo uh, tas ir ļoti specifisks jautājums, un šeit pilnā apmērā to vajadzēja. Ja es pareizi atceros eh, pirmā ēna referents sanāksmu, tad no nu, komisijas puses kāds sacīja, ka Frontex viņiem sacīja, ka lidostā tas aizņemtu tikai vienu, divas sekundes eh, uz vienu personu. Sofija Intvalda jau tikko sacīja, ka Šarla de Gaulle lidostā viņa vienu dienu pamēģināja un pārtausoja, jo vienkārši tas nedarbojās, jo tas prasīja pārāk daudz laika, nebija pietiekami cilvēks, pārāk garas rindas vai vēl kaut kas. Un mēs jau zinām, kas notiek Strasbūrā, tie, kas ierodas ar lidmašīnu tur. Tā tad ietekmes novērtējums šeit trūkst, un bez tā es īsti neredzu, kā mēs varētu tālāk rīkoties. Tāpat vēl viena lieta vēlas pieminēt. Mēs labi zinām, ka saistībā ar teroristu uzbrukumiem pārkāpēji parasti ir tie, kas ir uzauguši šeit pat šajā kontinentā dzīvo šeit, tie nav bēgļi. Un man ir uh, svarīgi nodalīt šīs lietas. Vienā no mūsu iepriekšējiem sanāksmēm komisija sacīja, ka jā, jāskatās uh, uz robežām, vai tie ir turisti, vai cilvēki, kas strādā pār robežai, vai uh, bēgļi, tur, kur ierodas, tur vajadzētu lielāks kontrols. Uh, Bet mēs runājam par e, to, lai neļautu teroristiem atgriezties no Sīrijas. Es, e, tie nav bēgļi. Es uzsveru, ka tas ir jānošķir arī mūsu runās un domās, un arī šādos priekšlikumos. Tāpat es piekrītu tām bažām, kas tika paustas, e, ka šeit ir nepieciešama uz risku balstīt pieeja mētiecīgi. Bet kā definēt šos riskus? Vai tā būs etniska profilēšana? Uh, vai jebkurš, kuram ir tumšāka atskrāsa, tiks e, pārbaudīts un baltē tiks laist cauri, vai kā tas viss notiks, tas īsti nav skaidrs. Tālāk, trīs grozījumi, kur Makovei kundze ir iesniegus 14. kur ir atsauce uz faktu, ka pagaidu robežu kontrolas atjaunošanas uz iekšējām robežām saskaņā ar e, trešā sadaļas otro nodaļu uh, tiek piemērots pārbaudas saskaņā ar 72. pāntu. Tas nozīmē, ka tās dalībvalsts, kas uz iekšējām kontrol, robežām eh, veic kontroli, tad viņi varētu automātiski, neprasot komisijai, varētu šos noteikumus piemērot. Es nedomāju, ka tam ir jābūt automātiski. Ja tas tiek pieņemts, es nedomāju, ka viņi to var darīt ja viņiem eh, ir tāda nepieciešamība, viņiem ir jāprasa komisijai jo savādāk tas nedarbosies. Tālāk 21. grozījums. Tur teikts, apskaroties attiecīgajās datu bāzēs, un tad ir trīs konkrēti nosaukts. Es domāju, šeit jābūt noslēgtam sarakstam, nevis eh, tādam sarakstam, kur jebkurā laikā kāds var pielikt klāt vēl datu bāzes. Un ja datu bāzes tur nav papildināmas, tad eh, attiecīgi ir jāveic grozījumi. Un 22. grozījums tālāk. Arī šeit es teiktu, ka ja datu bāzes eh, šeit ir jāiekļauj, tāpēc, ka mums ir vienošanās ar trešām valstīm, tad š šīm datubāzēm nav jā, jātiek iekļautām automātiski, bet tas jāpārbauda ar šo visu sistēmu. Paldies, Vimbergs kundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentei. Šodien mēs daudz runājam par kontrolēm. Es atbalstu kontrols ja mēs jau redzam, kas notiek, visādi uzbrukumi, es labāk pastāvēšu rindā lidostā, gaidot kontroli, nekā sēdētu attiecīgi metro vai braukt ar vilcienu. Un, protams, ka šobrīd vairāk eh, kontrolas eh, um, šobrīd jau jādomā ir aizvien vairāk par drošības aspektiem tas, ko ierosina šeit referenta, un es to vērtēju atzinīgi, bet vēlos norādīt, ka teroristi, un to mēs jau dzirdējam, jau dzīvo mūsu vidū lielākajā daļā gadījumu. Un tie cilvēki, kuriem ir Eiropas Savienības pilsonība. Un mēs zinām, ka 5-6 tūkstoši šādi teroristi jau dzīvo Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka uh, ir nepieciešams ne tikai ārējās robežas kontrolēt, bet dalību valstīm ir jākontrolē arī savas iekšējās robežas. Es atzinīgi vērtēju trešo grozījumu, kur tiek aicināts veikt kontroles gan iebraucot, gan izbraucot. Tālāk 18. grozījums. Tur ir teikts, ka atsevišķiem pasākumiem eh, ir nepieciešams seši mēneši, Es domāju, ka tās ir nepieciešams cik vien ilgi iespējams. Es domāju, cik vien ilgi nepieciešams. Musolīnī kundze. Sono. Paldies! Jā, priekšsarādājs piekrīt un varu atbalstīt referents priekšlikumu, piekrīt arī Jānu referents sacītajam. Šis priekšlikums ir ļoti līdzsvarots, taču uzklausot kolēģus, nu, tad, tad nevaram paredzēt zemestrīces, tad celsim ēkas uz vulkāniem. No nu, apmēram tā tiek teikts, bet to neprasa Eiropas Savienības pilsoņi. Viņi vēlas drošību, un, manuprāt, priekšlikumā ir pietiekami liela atbilde. Eiropas Savienība līdzsvaroti sāka, ka ir nepieciešams veikt vairāk kontrols uz ārējām robežām kā arī veikt kontroles iekšējās robežās, jo uh, ļoti daudz sistēmas, kas savstarpēji nav savienotas. Tā ir Eiropas atbilde, kas ir tālāk par uh, dalību valstu egoismiem, kas ir viņu atbildes terorismu šajos laikos. Un pēdējais salīdzinājums, kas attiec tieši šeit uz Briseli, kur uh, ir Zāventēms lidosta kur mums ir jāierodas 3-4 stundas pirms lidojuma tagad, un Briselē, piemēram, uh, Ir sešas policijas. Ja kāds pazaudē pol, eh, pāsi vienā kvartālā, tad uh, ir jādodas tieši uz šo eh, kvartālu. Savā starpā šīs policijas nesadarbojas, un tiešām tā ir milzīga problēma, ka nav šī dialoga, nav šīs sadarbības starp tiesību sargājošām iestādēm šeit. Nu, labi, es runāju par Briseles piemēru. Uh, Bet tas ir arī vispārīgāk. Es piekrītu šim uh, priekšlikumam, ka tas ir jāstiprina, piemēram, Eurodac un SIS sistēmas. Jau tiek minēts mūsu vairākos ziņojumos, nu, lai vismaz būtu kaut kāda saikne starp šīm sistēmām, lai varētu efektīvi stiprināt šīs ārējās robežas, bet, nu, lai mēs varētu iet tālāk par dalību valstu egoismiem. Uh, tātad savienot šīs sistēmas, kuros ir nepieciešami dati patīs. Paldies, vai komisija arī vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties Libe komitejai par to, ka šim dosijai piešķirta prioritāte līdzīgi kā tas ir darīts ar vēl vienu elementu 2015. gada decembra robežu paketi, priešlikums, ar kur tiek izveidota Eiropas robežu un krasta apsardze. Vēlos izteikties vispārīgi un pēc tam reaģēsim detalizēti, kad būs zināms teksts no uh, grozījumiem, kurus iesniedz ēnu referenti. Vispirms eh, vispārīgs eh, komentārs numur viens. Daži sacīja, ka šīs priekšlikums eh, ir balstīts uz drošības vajadzībām, un tā tik tiešām ir. Bet nevajadzētu skatīties uz šo priekšlikumu kā uz kaut ko izolētu. Tā ir daļa no vesela virknes priekšlikumu, kas vērsti uz migrācijas labāku pārvaldību un ārējo robežu labāku pārvaldību. Līdz, līdz ar to, jā, šis priekšlikums ir vairāk vērsts uz drošību, bet priekšlikums uh, ir ne tikai saistībā ar drošību, te ir uh, citi uh, saistītie priekšlikumi ar, saistībā ar pārvietošanu, ar legālu ierašanās iespējām Eiropas Savienībā. Otrs vispār komentārs vairāki Ehm, runātāji pieminēja ietekmes novērtējumu trūkumu veselai virknei eh, priekšlikumu no komisijas puses pēdējā laikā. Jā, tik tiešām tā ir. Principā ietekmes novērtējumiem būtu jābūt, bet eh, priekšsēdētājs kundze, es domāju, tas vairāk ir eh, temats vispārīgākā politiskai diskusijai, kam nevajadzētu ietekmēt uh, diskusijas par šo priekšlikumu konkrēto, jo šeit mēs nerunājam par izolētu gadījumu, mēs runājam ar dalību valstīm, viņu robežsardzes dienestiem, apspriedām šo priekšlikumu ar Frontex. Šis priekšlikums nav pilnīgi e, nepamatots tikai tāpēc, ka nav ietekmes novērtējums. Bet e, vispārīgām debatēm par ietekmes novērtējumu trūkumu, to, protams, diskusijās ar komisiju ir jāparunā. Tālāk par samērīgumu jautājumu. Ļaujiet man atgādināt priekšsēdētājs kundze, kas šobrīd ir spēkā. Šobrīd jau ir pienākums dalību valstīm sistemātiski pārbaudīt visas personas, kas šķērso ārējās robežas, ieskaitot Eiropas Savienības pilsoņus. Tā kā viņiem visiem šobrīd ir jāiziet cauri kontrolē, šķērsojot ārējās robežas, tā kā tā nav problēma. Šeit nav runa par samērīgumu. Tāda noteikuma ir spēkā jau šobrīd. Tas, ko mēģina panākt šis konkrētais priešlikums, ir šo sistemātisko pārbaužu uh, laikā likt sistemātiski pārbaudīt arī informāciju datu bāzēs. Sistemātiskās pārbaudas princips gan jau šobrīd ir spēkā. Un komisija arī e, savā paskaidrojuma daļā ir skaidri norādījusi, ka tas var negatīvi ietekmēt gaidīšanas laiku robežu ķērsošanas punktos. Uh, Tāpēc komisija savā priekšlikumā ir nodrošinājusi atkāps iespēju uz sauszemes un jūras robežām. Kāpēc ir šāda atšķirība starp eh, šīm robežām un gaisa robežu? Tas ir saistīts ar jau pastāvošo infrastruktūru un to veidu, kā kontrols tiek veiktas un saistībā arī ar plūsmu, pasažieru plūsmu, lidostas. Nezinu īsti par situāciju Strasbūras eh, lid, lidostu, kas šeit tik pieminēta, bet principā lidostā katram ceļotājam jau šobrīd ir jāiziet cauri kontrolai, un viņi tiek pārbaudīti. Eiropas Savienības pilsoņi vienmēr tika pārbaudīti, eh, pārbaudīt viņu identitātu un nacionalitāti. Un tad rūpīgāks pārbaudas jau šobrīd tiek veiktas, balstoties uz riska izvērtējumu, un es atsaucos uz kopīgiem riska indikatoriem, kurus pagājušā gadā izstrādāja kontekstā, kas bija saistīts ar eh, cīņu pret ārvalstu kaujiniekiem. Un tad ir vēl viens elements, e, cīnoties pret terorismu. Tā, nu, tas, protams, nav kāds brīnum līdzeklis. Tas nav tāds priekšlikums, e, kas e, mazinās visus drošības riskus, bet tas ļaus uz robežām pārtvert ārvalstu kaujiniekus, kad tie dodas prom vai atgriežas. Un šajā kontekstā es atsaucos uz brīdinājumiem SIS sistēmā vai dokumentiem tiem cilvēkiem, par kuriem tiek eh, uzskatīts, ka tie ir ārvalstu kaujinieki. Sistemātisks pārbaudas ļaus viņus konstatēt tad, kad viņi mēģina šķērsot eh, ārējās robežas, eh, arī uz citu valstu robežām nekā tā, kur pilsoniem viņiem ir. Lidostā infrastruktūrā ļauj papildināt jau šī brīža sistemātiskās pārbaudas, arī e, iekļaujot sistemātisku pārbaudu datubāzēs. Padomē ir vēlme nodrošināt pārejas periodu, jo varbūt ir nepieciešams papildināt e, infrastruktūru vai pieņemt papildus darbinieks, un e, seši mēneši lielākai daļai dalību valstīm šķita pieejams pārejas periods. Uh, referente piedāvās īsāku laika periodu. Nu, par to būs nepieciešams vēl uh, diskutēt uh, plānotajos trilogos. Uz sauszemes robežām situācija ir atšķirīga. Tas ir atkarīgs no geogrāfiskās atrašanās vietas. Dažkārt ir tikai viena līnija, lai varētu ierasties vai izbraukt no Schengen zonas. Un tad ir problēmas, ja ir ieradušies daudz ceļotāju un ir nepieciešams sistemātiski viņus pārbaudīt datubāzēs. Tādā gadījumā komisija ir nodrošinājusi iespēju piemērot atkāpi, balstoties uz riska izvērtējumu, riska analīzi ja tik tiešām tiek konstatēts, ka ir negatīva ietekme uz robežu šķērsošanas plūsmām. Bet tad dalību valstī ir jāpierāda, ka fakts, ka nav sistemātisks pārbaudas pret uh, eh, salīdzināšanā ar datubāzēm, ka tas neietekmēs negatīvu drošību. Un pēdējais komentārs par šī principa piemērošanu uz iekšējām robežām, tad, kad dalību valsts atjauno iekšējo robežu kontroli Tur es vēlētos norādīt, ka ne visi e, punkti ārējām robežām automātiski ir spēkā tad, kad dalība valsts uz laiku atjauno iekšējās robežu kontrolas. Piemēram, ja šādas iekšējās robežu kontrolas tiek veiktas ar mērķi novērst huligānismu, piemēram, starptautiskas futbola spēles kontekstā, tad es pieņemu, ka nav nepieciešams veikt pārbaudas eh, salīdzinot ar visām datubāzēm. Automātisma tur nav. Veicamās kontrols šādos gadījumos uz iekšējām robežām ir atkarīgi no konkrētiem gadījumiem, kāda veida draudi tiek sagaidīti un kā vislabāk uz tiem reaģēt. Līdz ar to, mūsuprāt, šeit, eh, mūsuprāt, nav automātiska visu ārējo robežu uh, Eh, punktu un normu piemērošanu uz iekšējām robežām. Tie, nu, tā nu bija eh, mana atbilde, rēģējot uz dzirdēto. Paldies! Tagad eh, dodu, nē, Sofija vēl, lūdzu, pavisam īsi. Jā, pavisam īsi. Kozar kungs sacīja, ka ir bijuši plašas sarunas ar iesaistītajām pusēm piemēram, lidostu pārstāvi un tam līdzīgi. Kāpēc mēs nevaram redzēt šo sarunu rezultātus? Pat ja jūs neveicat e, pilnu ietekmes novērtējumu tādiem iemesliem, ko es vienalga nesaprotu, varbūt mums tomēr varētu sniegt piekļuvu šai informācijai. Es teiktu, ka mums būtu jāsaņem arī analīze par to, kāpēc jums liekas, ka dalību valstīm ir jābūt pienākumam veikt šīs sistemātiskās pārbaudas. Uh, nevis izmantot tās iespējas, kas dalību valstīm jau ir šobrīd veikt pārbaudas. Sausas kungs, vai vēlaties atbildēt šobrīd? Par pirmo punktu es apskatīšos, kas mums ir rakstiski un eh, ko mēs varam eh, darīt pieejamu. Makovīs kundze. Jā, paldies. Tiešām daži vārdi tikai. Jā, būtu ļoti labi, ja mēs redzētu šos secinājumus no komisijas, kas uh, izriet no sarunām ar robežu apsardzes dienestiem. Tas, ko es sacīju par ietekmes novērtējumu trūkumu, mums vajadzētu skatīties, kāda ir realitāte. Mm. Tie, kuri veica teroristu, teroristisku uzbrukumus, bija šķērsojuši gan ārvā, ārējās, gan iekšējās robežas. Mēs zinām, ka tas tā notiek. Mums tādēļ ir nepieciešams stiprināt kontroli uz robežām. Šobrīd mēs runājam par ārējām robežām pārsvarā šeit priekšlikumā. Es piekrītu, ka būtu ļoti labi, ja šis materiāls uh, būtu pieejams. Bet nu, mēs zinām, ka tā tas notiek, tāda realitāte, un mums jārīkojas uh, atbilstoši. Nevis jāatliek tikai tāpēc, ka nav uh, formāls ietekmes novērtējums iesniegts. Vairāki mani kolēģi atsaucās uz atsevišķiem gadījumiem kādās eh, lidostās, kad eh, tika mēģināts veikt sistemātisks pārbauds, un tas notika eh, pirmajā šāda mēģinājuma dienā. Pirmkārt, ja jūs kaut ko darat pirmo reizi, jā, tas var no tā notikt, bet tad var mācīties no kļūdām, un tad var organizēt lietas tā, lai traucējumu būtu aizvien mazāk ceļotājiem. Un tad vēl viena lieta. Mēs to nedaram savam uh, personīgiem komfortam, lai būtu mazāk jāgaida uz robežu. Mēs šo, šīs lietas darām, lai cīnītos pret terorismu un nebūtu vairāk nāvs gadījumu. Tiesības uz dzīvību ir pirmās no cilvēku tiesībām. Un viens jautājums, varbūt uz to nav jāatbild gluži šodien, Bet, ja jūs nevēlaties sistemātisks pārbaudas, ko tad citu lai daram? Ja jūs sakat, man tas nav labi, mēs to nevēlamies, vai jums ir cits priekšlikums? Lai varētu redzēt, kurš iebrauc un kurš izbrauc pāri robežām. Uh, Paldies, Makovei kundze. Kā jūs jau pati norādījāt, 28. aprīlis ir grozījuma iesi, iesniegšanas termiņš, 2017. Paldies visiem runājušiem un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Turcijas panāktais progress, tās vīzu režīmu liberalizācijas ceļušu prasību izpildē. Tā kā Eh, tur ir nepieciešams koplēmuma procedūra ievērot, tad ir nepieciešams no komisijas saņemt eh, saulēcīgu un detalizētu informāciju par Turcijas uh, progresu vīzu liberalizācijas ceļvežu prasību izpildē. Šis punkts jau mums bija iekļauts 7. aprīļa sanāksmē. Diemžēl toreiz nebija pietiekams laiks, lai komisija varētu prezentēt jaunāko progresu ziņojumu, tāpēc tagad došu vārdu komisijai un pēc tam būs iespējams deputātiem izteikties debatēs. Segans kundze, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, labrīt, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir uh, prieks piedalīties šajās debatēs par otro progresa ziņojumu par Turciju un uh, Uh, ceļa kartes uh, prasību izpilde ceļā uz vīzu liberalizāciju. Gribu norādīt, ka ļoti būtiski ir iepazīties ar jums uh, iesniegtajiem diviem dokumentiem vienlaikus. Tātad svarīgs ir šis progresa ziņojums un svarīgs ir arī komisijas darbinieku sagatavotais dokuments, jo tur ir runa par 72 kritērijiem. Un mēs iekļāvām ziņojumā visus tos punktus, kas ir uh, vēl jāatrisina, bet uh, uh, tie kriteriji, kuri ir izpildīti vai gandrīz izpildīti, ir iekļaut šajā darba dokumentā. Tālāk, jā, patiesi pagājuši reiz mums nebija laika diskutēt par šo ziņojumu, jo notika ļoti būtiska diskusija ar ģenerāla direktātoru VRV par uh, ES Turcijas uh, kopīgo paziņojumu. Un tas uh, viss ir jāskata um, kontekstā ar uh, ES Turcijas attiecībām. Jūs uh, esat informēti arī par citiem vīzu liberalizācijas dialogiem un uh, Katrā gadījumā ir sava vēsture un metodika. E, tagad īsumā par vēsturi. E, šis dialogs ar Turciju tika uzsāks 2013. gada decembrī, parakstot ES Turcijas atpakaļ uzņemšanas e, nolīgumu. Tas balstās uz ceļakārti, kurā ir iekļauts skaidrs prasības, lai Turcija varētu saņemt vīzu liberalizāciju. Ir 72 kritēriji, jeb prasības, kas uh, sadalīti piecās uh, nodaļās - drošība, migrācija, pārvaldība, sabiedriskā kārtība un pamat tiesības, un vēl ir atsevišķis bloks par nelegālo migrantu atpakaļ uzņemšanu starp laikā ir notikušas divas būtiskas galotņu tikšanās, kurās valstu un valdību vadītāji pieņēma lēmumus par Turciju pagājušā gada novembrī un šā gada martā. Tas nozīmē, ka mūsu metodika un ceļa kartes īstenošana ir uh, guvuši ievērojumu pātrinājumu Katru reizi, kad mēs strādājam pie šiem kritērijiem, mēs tos izvērtējam un iete, sagatavojam ieteikumus par to, kas būtu darāms, lai sasniegtu mērķi. Līdz šim komisija ir prezentējusi divus ziņojumus, tātad 2014. gada oktobrī, un šis ir otrais ziņojums, kas ir jūsu priekšā. Uh, kā jau es sākumā norādīju, protams, viss ir jāskata dinamikā un attīstībā uh, un uh, ES Turcijas attīst, attiecību kontekstā. Līdz uh, šā gada jūnijai mēs izvērtējam iespēju atcelt uh, Tātad Turcijai prasības pēc vīzām šķērsojot uh, ES ārējās robežas tikai tad, ja šie kriteriji tiks izpildīti. Komisijai tuvākā laikā ir jāsagatavo nākamais progresa ziņojums. Esam paredzējuši to publicēt maija sākumā, orientējuši 4. maijā. Es jums sniegšu īsu informāciju uh, pēc tam sekos debats un komentētā, tad, tad īsumā pastāstīšu par to, kas ir sasniegts. Eh, tiešām uh, ir uh, konstatēts progress otrajā ziņojumā. Turcijas varas iestādes pātrinājušas juridiskās un administratīvās reformas, lai izpildītu izvirzītās prasības. Uh, Kā es teicu, otrajā ziņojumā ir runa par 72 kritērijiem, un 35 no tiem ir izpildīti vai gandrīz pilnīgi izpildīti. Turcija ir uzņēmusies saistības. Un uh, mēs uh, veicām uh, izvērtējumu un Martā no, tika ievērojama virzība uz priekšu virknē kritēriju. Um, notiek praktiski katru dienu ekspertu komandējumi uz uh, Turciju. Mums notiek videokonferences informācijas apmaiņas, kas ir absolūti nepieciešams, jo mūsu rīcībā ir divi mēneši starp pirmo, uh, starp otro un trešo ziņojumu Turcijas varas iestādes eh, cenšas šo, šo laiku izmantot pēc iespējas liederīgi. Mums eh, ir eh, Turcijas varas iestāžu apņēmība vir pātrināta readmisijas nolīguma ieviešanu to ieviešot no 1. māja attiecībā, mā, jūnijas atvainojas attiecībā uz trešo valstu personām, bija paredzēts to ieviest uh, gadu vēlāk, 17. gadā, bet tagad tas notiks 1. jūnijā šogad. Tas ir ļoti labi, tas mums palīdzēs uh, sekot situācijas attīstībai šīs klauzulas izpildē, it īpaši jūnijā un arī pēc tam, kā es teicu, uh, strādājam pie detalizēta progresa izvērtējuma, un es tikai attiecībā uz visām piecām nodaļām eh, piesaukšu dažus elementus. Pirmais dokumentu drošība. Šeit jāsaka, ka šī bloka prasību izpilde ir diezgan pa, ievērojami pavirzīsies uz priekšu ir izveidots uh, stabils uh, civilais reģistrs. Tagad tiek izmantot tikai mašīnu lasāmi biometriski ceļošanas dokumenti un Interpol datu bāze tiek regulāri informēta par viltotiem dokumentiem. Mēs vēlētos saredzēt progresu uh, atlikušajā laikā informācijas apmaiņu ar dalību valstīm par uh, viltotiem dokumentiem, ko izmanto pasažieri, kas ceļo uz Eiropas Savienību. Tālāk eh, Turcijas varas iestādēm ir jāsāk izsniegt biometriskās pases uh, saviem pilsoņiem saskaņā Eiropas uh, standartiem, tā skaitā pirkstu nospiedumu iekļaušanu pasēs. Uh, tā tad tiek īstenots nacionālais rīcības plāns par integrēto robežu pārvaldību. Tas nav jauns rīcības plāns, bet tas tiek jau gadiem īstenots ar dažādiem īstenošanas pasākumiem. Manuprāt, ir ļoti būtisks nosacījums ceļa kartē un arī mūsu vadītāju paziņojumā martā tas izskanēja. Bet tad pēdējo nedēļu laikā sasniegts reāls progress attiecībā uz Turcijas tiesību aizsardzības iestāžu pasākumiem, lai eh, nepieļautu nelegālo migrantu plūsmu no Turcijas piekrastes uz Eiropas Savienību. Tātad vīzu režīms attiecībā uz Sīrijas un Irākas pilsoņiem ir eh, pastiprināts. Oktobrī katru dienu ieradās 6000 migrantu, un tagad uh, šis skaits ir samazinājies līdz uh, aptuveni 200 personām dienā pēdējo nedēļu laikā. Tātad ievērojams progress. Uh, nākamais. Tagad uh, Turcijā ir pieņemts likums par patvērumu un par uh, bēgļa statusa piešķiršanu. Tas attiecas uz trim miljoniem bēgļu, kas pārsvarā ir sīrieši, bet svarīgi ir arī sniegt atbildi, atbalstu citu uh, valstu pilsoņiem. Vakar es uh, sekoju jūsu debatēm pēc uh, E, jūsu delegācijas braucienu uz Turciju. Un jūs paudāt arī to, ka Turcija uzņem lielu skaitu bēgļu un e, sniedz tiem atbalstus ir e, ļoti iespaidīgi. Tālāk par migrācijas pārvaldību kas jādara. Turcijai ir jānosaka vīzu prasības valstīm, kam ir augsts migrācijas risks un jāpieļauj nediskriminējoša bezvīzu piekļuve visu dalību valstu pilsoņiem no Eiropas Savienības, bet ne visas valstis ir vienādās pozīcijās, ir problēmas vēl ar 11 valstīm. Tālāk regulējums attiecībā uz nesīrijas bēgļiem un to piekļuvi darba tirgumu, tad ir svarīgi piešķirt šādas tiesības ne tikai sīriešiem. Šāds likuma projekts jau eksistē un tas, vai rīkojuma projekts ir eksistē, un tas ir jāpāraksta. Tālāk svarīgs punkts ir uh, neizskatīt to patvēruma pieprasījumu skaits. Ir uh, liela, liela atpalīdzība, ir 150 tūkstoši bija šādi neizskatīt pieteikumi, tagad ir 140 tūkstoši šādu pieteikumu, un Turcijas varas iestādes ir apņēmības pilnas. Uh, pātrināt uh, šo procesu un samazināt neizskatīto pieteikumu skaitu. Tālāk uh, val, sabiedrības drošība. Turcija virzās uz priekšu, parakstot un ratificējot vairumu uh, Eiropas padomas konvenciju un protokolu, kas minēti ceļa kartē. Uh, piemēram, eh, Eiropas padomas konvencija un protokolī cīņai pret cilvēktirzniecību, pret eh, naudas atmazgāšanu, kibernoziedzību, protokolu par izraidīšanu, protokolu par uh, sodu uh, atzīšanu. Uh, Tāpat eh, Turcijas parlaments ir pieņēmis likumu eh, par cīņu pret kontrabandu, un tagad ir minētās konvencijas jāpārņem nacionālā likumdošana. Īstenojošie tiesību akti ir pieņemti pavisam nesen, un mēs eh, izvērtējam šos tiesību aktus. Kas vēl ir jādara, ir divas lietas. Pirmkārt, uh, Eiropas padomas rekomendācijas un uh, rīcības plāns cīņai pret korupciju. Nesen pieņemtais likums par datu aizsardzību nepilnībā atbilst Eiropas Savienības akī. Mums ir ciešs kontakts ar uh, Uh, Turcijas varas iestādēm, lai noskaidrot, kuros punktos nepieciešam turpmāk uzlabojumi, un tas ir svarīgi arī mūsu turpmākiem kontaktiem ar Eiropolu un Eirodžast un uh, sadarbībai šajomā. Ceturtais uh, bloks vai nodaļa, tātad pamata tiesības šeit. Uh, virzība turpinās. Minēšu trīs galvenos elementus uh, šai ceļa kārtē. Pirmkārt, nacionālais rīcības plāns, lai uh, veicinātu uh, Romu integrāciju un sociālo iekļaušanu mēs izvērtējam, kādi pasākumi tika e, plānoti šajā rīcības plānā. Otrais ir e, likumdošanas pārskatīšana par terorismu apkarošanu, lai to saskaņot ar Eiropas Savienības akī un Eiropas padomas standartiem un Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru. Un ir jāpieņem arī likums pret Uh, diskrimināciju un jāizveido komiteja, kura izvērtētu iespējamos pārkāpumus šajā jomā, ko būtu pastrādājuši tiesības sargājušās iestādes. Um, sadaļa, nākamā sadaļa mm, par nelegālo migrantu atpakaļ uzņemšanu. Kopš 2015. Uh, gada beigām esam konstatējuši ievērojams uzlabojumus uh, Turcijas, Griecijas, Grieķijas divpusējā protokola īstenošanā, kā es teicu, Turcija ir sāk, sāk īstenot visus punktus eh, es Turcijas atpakaļ eh, uzņemšanas nolīgumā no 1. jūnija, un mēs sekosim jūnijā, un pēc tam, kā šis um, nolīgums tiek pildīts. Un Turcija īsteno šo nolīgumu attiecībā uz savas valsts pilsoņiem, un mēs uzmanīgi sekosim tam, kā strādā Turcijas konsulāti, lai nodrošinātu atbilstošu uh, atpakaļ uzņemšanas nolīguma īstenošanu noslēgumā ir uh, pienācis laiks Turcijas varas iestādēm virzīties uz priekšu, ņemot vērā skaidros ieteikumus, kas ir iekļauti šajā progresa ziņojumā. Un tā kā darbs uh, turpinās ļoti dinamiski, tad uh, š, arī šis uh, progresa ziņojums, uh, varētu teikt, attīstās, un drīz mēs jums iesniegsim jau trešo progresa ziņojumu. Ir svarīgi izvērtēt, uh, kas ir izdarīts pēc otrā ziņojuma, un noteikt, kas būtu jādara, lai uh, trešais ziņojums būtu pozitīvs. gribu teikt, ka šis nav pirmais uh, vīzu liberalizācijas rīcības plāns, kas tiek apspriests uh, šajā komitejā. Jūs uh, zināt, ka tie, šie plāni ir individuāli, viss temps ir atkarīgs no reformu īstenošanas, un šī metodika ir lieliski iespēja konkrētai valstī, cieši ar mums sadarboties, saņemt atbalstu, ieteikumus un virzīties uz priekšu. Šajā konkrētajā gadījumā uh, mēs piedzīvojam pastāvīgu migrācijas krīzi, ko cenšamies ierobežot un uh, novērst situāciju, ka uh, Eh, būt kaut viens eh, bojā gājušais eh, šajos migrācijas ceļos, migrācijas plūsmā un vīzu liberalizācijas dialogs ņem vērā steidzamības situāciju krīzes kontekstā, bet šeit ir arī ļoti uh, Eh, skaidra struktūra pateicoties šai eh, metodoloģijai, lai varētu veikt pasākumus un lai varētu sekot to īstenošanai. Liels paldies par eh, uzmanību un ar interesi klausīšos jūsu debatēs un, ja iespējams, arī atbildēšu uz uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Man uh, ir pieteikušies divi deputāti. Nē, tagad jau ir vairāk deputātu, kas vēlas runāt. Vispirms Pinelli kundze. Paldies par jūsu prezentāciju. Jā, nu mani tiešām uh, pārsteidz komisijas sacītais. Man ir iespējas, ka dzīvojam kaut kādā uh, uh, eh, Voltēra Kandīda pasaulē, mums priekšā ir Panglis, kas ir komisija, kas uh, domā, ka tā dzīvo labākajā iespējamajā pasaulē, kur uh, valstis, no kurienes bēg cilvēki un kuros notiek karš, tiek saukt par augsta riska valstīm. Un jūs sakāt, ka imigrantu plūsma mazinās un ka esam iepretim reālam progresam. Es te pierakstīšos apzīmēju, uh, apzīmēju vārdus, šis progress, kas ir novērojams Turcijā. Nu, es nezinu, vai tas ir panglis optimisms vai kas cits, tomēr es domāju, ka šoreiz vīzu liberalizācija īsti nav saistīta ar milzīgo progresu, kas ir novērojams uh, uh cilvēku tiesības un demokrātija jomā Turcijā. Tas ir saistīts vienkārši ar to, ka Turcija uh, ļauj uh, slēgt Eiropas ārējās robežas. Un tas tiesa, ka Tas, ko prasa komisija un kas, ko saka komisija, vienkārši labāk apmainīties ar informāciju. Um, izvedot biometriskās pases un pārvaldēt imigrāciju. Divi jautājumi. Ja šajā jūsu uh, lēmumu pieņemšanas procesā, vai jūs kādreiz arī konsultēties ar realitāti? Ja, vai jūs sazināties ar asociācijām ANO, Amnesty International, cilvēktiesību uzraugu, kas stāsta, kas tad reāli notiek Turcijā? Bēgļu atpakaļ nosūtīšanu uz Sīriju, uh, Uh, šausminošā situācija bēgļu nometnēs Turcijā. Uh, un arī tas, ka tiek šauts uz bēgļiem uz robežu starp Sīriju un Turciju. Tas, kas man tiešām šokēja šajā komisijas ziņojumā un jautājums tad arī attiecīgi. Tas, ka uh, Turcija ievēros tagad 72 uh, pienākumus uzdevumus līdz 16. gada oktobrim jāpārskata likumdošana Turcijā terorisma jomā, jāpieņem funkcionējoša likumdošana arī cīņā pret diskrimināciju un milzu nacionālo plānu, lai uzlabotu Romu situāciju. Es domāju, ka tas viss uh, nav iespējams līdz 16. gada oktobrim, bet nu es gaidu nākamo 16., 17., 18. komisiju ziņojumu, kad atkal mums, kur mums atkal tiks teikts, ka ejam tikai labākās pasaules virzienā. Paldies! Paldies, Gijams kundze! Jā, es eh, pēc būtības nerunāšu par šo priekšlikumu, par šo ziņojumu. Es domāju, ka tas detalizēti vēl ir jāizanalizē. Uh, Bet viens jautājums, uzklausot komisijas pārstāvi. Tas tiešām ļoti labi arī atspoguļo to, kā tiek izstrādāt šie priekšlikumi, kad kundze no komisijas saka, ka jā, bija padziļinātās debas, debates par uh, mūsu attiecībām ar Turciju un ka visi tik tiešām uh, cildināja Turcijas darbu. Tas tiešām ļoti, red, ļoti uh, vienkāršot, ja mēs teicām, ka jā, ir progress, ka 11% ir bēgļi no Sīrijas, 11 tikai procenti dzīvo šajos, šajās nometnēs, pārējie tikai tādās uh, pilsētu vidēs. Es gribētu pārbaudīt tiešām, lai nebūtu pārpratumu par to, ko mēs sakām šeit, kas ir uh, webstream uh, tiešraidīts un kā tas vispēc tam atspūļos komisijas tekstā. Paldies, Valēro kundze! Liels paldies! Man ir divi jautājumi. Vispirms par šo atpakaļ uzņemšanas vienošanos. Jā, mēs arī tagad skatāmies. Uh, kas notiek ar turkiem, kas pamet uh, Turciju. Piemēram, jūs zinat, kas notiek ar uh, minoritātēm Turcijā. Vai jūsuprāt, arī būs aizvien vairāk turku valsts piedarīgo, Turcijas valsts piedarīgo, kas pametīs Turciju? Labi, jā, mēs varam. Uh, Eh, šīs vīzas atcēla Turkiem, tas palīdz vienkārši cilvēkiem bēgt no turienes. Kā notiek šī atpakaļ uzņemšana? Turki bēg no Turcijas, un tad pēc tam viņi atkaļ, atpakaļ tiek nosūtīti situācijā, kas viņiem ir absolūti nepieņemama. Cik daudz ir prasījuši patvērumu? Divtūkstoši septiņsimt četrdesmit pieci cilvēki ir saņēmuši patvērumu. 15. gadā. Tajā pat laikā 100. Vairāk nekā 8000 atkal tiek minēti šajā ziņojumā. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri tiešām vai nu labāk izvēlas pazust pēc tam, kad ir pieņemta šī vienošanās ar Turciju, vai arī atgriežas Turcijā un pazūd, un tam ir iemesls, kādēļ viņi tā rīkojas. Tādēļ, kā viņi jau ir bēguši no Turcijas, lai glābtu savu dzīvību, viņi tur nevēlas atgriezties. Tas viss ir saistīts ar šo drošās valsts konceptu. Būs arī dokuments, kur tiks runāts par šīm drošajām izcelsmes valstīm. Taču Turciju mēs nevaram par tādu uzskatīt. Uh, visi šie turki, kas ir spiest atgriezties apakaļ, piemēram, šīs minoritātes, minoritāšu pārstāvi, kurus es minēju. Tā šī vienošanās ar Turciju, taču mēs īsti nesaprotam, kas tad tur notiek. Mēs jau labi zinām, principā, kā tiek organizētas tur lietas. Tad vēl viena lieta, kas izskanēja šorīt Nīderlandes presē tāds brīdinājums signāls par to, ka Francija, Vācija vēlas šo vīzu liberalizāciju piešķirt Turcijai, bet ja šie cilvēki visi dosies uz šīm konkrētajām valstīm, tad viņi pieliks punktu šajiem turku plūsmai. Vai tas tā ir? Zvēržjā. Peržjā kundze. Paldies! Nu, arī mani ļoti pārsteidz uh, izvēlētie komisijas pārstāvis vārdi. Arī tiešām uh, mm, esmu pārsteigta par to, kā vispār komisija strādā ar šiem jautājumiem. Nu, es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir pārliecināti, ka mums te nav darīšana ar pastāvīgu, pastāvīgu imigrācijas krīzi. Mums šeit ir runa par bēgļu krīzi, tā ir humanitāra krīze. Ka šie jautājumi atbilstīgi netiek skatīti, un kā teica arī uh, Krepo kungs, kas ir atbildīgs par uh, imigrācijas jautājumiem ANO, ka Eiropas Savienību uz Turcijas vienošanās tikai uh, veicina kontrabandistu um, rūpalu un aizvien vairāk cilvēku ies um, bojā uh, vidusjūrā un tagad arī pavisam nesen 500 cilvēki ir noslīkuši. Kā strādā komisijas dienesti? Uh, Es piedalos arī AFET komitejā, cilvēktiesību komitejā un kopš 9. gada, kad strādāju Eiropas parlamentā, es sekoju Eiropas Savienības un Turcijas dosjē, Tuz, Turcijas pievienošanās procesam. Tad, nu, viss, ko jūs teicāt, eh, šie vārdi jā, izskan katru gadu, kad runājām par uh, Turcijas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai pēdējā plenārsēdē. Mēs pieņēmām ziņojumu par šo. Uh, par šīm attiecībām, nu, kur tiek teikts apmēram absolūti pretējais tam, ko jūs tikko minējāt par to, nu, kā attīstās lietas Turcijā. Līdz ar to es īsti nesaprotu, vai ir šie reālie ievērojamie panākumi, kas ir veikti. Es redzu, ka šodien NVO ziņojumi ANO, Amnesty International, Ziņotājs mūs visus brīdina par to, kāda ir situācija Turcijā un kas tur īsti notiek. Viens piemērs. Robeža starp Turciju un Sīriju ir slēgta. Dažas dienas uz robežas notika incidents, kur Turcijas robežsārgi šāva ar īstām lodēm uz sīriešiem, kuri mēģināja šķērsot šo robežu. Viņi šāva arī uz bērniem. Es atvainojos, bet nu, es nevaru nekādi piekrist jūsu optimismam. Un tam, kā notiek progress pie šī dosie, un te piekrītu arī tām, ko teica Silvija Gijoma Man arī bija iespējas, ka vakardien uh, mēs negluži nebijām vienā sanāksmē. Jo tas, uh, kas tur tika teikts, nu es nepiedalījos, tar, nepiedalījos Turcijas misijā, bet uzmanīgi uzklausīju visu, ko teica kolēģi, kas tajā piedalījās. Nu jā, viņi uzteica šo uzņemšanu, bet, nu, kad dodamies uz Turciju un uh, kad iestādes mūs uzņemts, vienmēr notiek labi, bet, nu, tas arī viss. Mēs nevaram tikai apmierināties ar to, ko mums saka Turcijas eh, valsts eh, varas pārstāvi. Tas, ko saka NVO, ir tas, ka 90% bēgļi nav Turcijas valdības eh, pārziņā. Līdz ar to es turpinu nosodī, nosodīt šo vienošanos ar Turciju Man nav nekas pret uh, vīzu atvieglošanas režīmu Turcijas valsts piedarīgajiem, bet nu nevajadzētu izmantot uh, šo vīzas, uh, vīzu liberalizācijas vienošanos, un tagad mums te visiem stāsta, ka jā, Turcijā viss ir labi, mēs to tā gluži neredzam. Aicinu iepazīties ar Pirīku kundzes ziņojumu, kas tika pieņems Eiropas parlamenta pēdējā plenārsēdē. Varbūt tieši balsoties uz šo ziņojumu jūs varētu sniegt atbildes, un es nedomāju, ka tas būtu tās tas, kā, tādas pašas, kā jūs sniedzāt šodien. Radovkungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pēdējo dienu laikā esam piedzīvojuši draudus no Turcijas puses par to, ka ja Turku valsts piederīgajiem netiks piemērots bezvīzu režīms, tad viņi neievēros savu vienošanās daļu ar Eiropas Savienību ar beigu atpakaļ nosūtīšanu. Šī ir otrā reize, kad Turcija draud šādā veidā Eiropas Savienībā. Erdogans arī jau teicis, ka ja viņš vēlas, viņš atvērs robežas un lai bēgļi varētu doties no Grieķijas uz Bulgāriju vīzu uh, sarunas ir jāturpina. Balsoties arī uz komisijas analīzi par to, vai ir uh, sasniegti tad, nu, visi kritēriji, un tad arī tiks pieņemts lēmums par to, vai tiks piemērots bezvīzu režīms vai nē. Bet, nu, kā jūs nodrošināsiet to, ka Turcija ievēro visus pienākums un kritērijus, nepakļaujoties Turcijas izdarītajam spiedienam? kā jūs atbalstīsiet dalību valstis, piemēram, Bulgāriju, kurai ir kopīga robeža ar Turciju, ja Turcija neievēros savu vienošanās daļu. Un uh, te ir arī lielāks imigrācijas spiediens Eiropas Savienības virzienā. Intervēls kundze, paldies priekšsēdētāji! Es personīgi esmu par vīzas eh, liberalizācijas vienošanu, vīzu liberalizācijas vienošanos ar Turciju un citām valstīm, bet nu esmu satraukta par to, kā mēs te visu to organizējam. Kā to norāda debates, kā to norāda komisijas prezentācija, nu mēs te vienkārši visu saliekam vienā maisā, mēs visu jaucam. Par to vienošanās ar Turciju, kas man varbūt īpaši nepatīk, un to var pateikt atklāti bēgļu atpakaļ uzņemšanu, jā, ir iespējas, ka mēs te nedaudz uh, tirgojamies. Kolēģis arī atsaucās uh, uz šo, um, nu, principā šantāžu, kādu īsteno Turcijas valdība. Vīzu liberalizācijai, jā, taču nevajadzētu tagad uh, Uh, atteikties no kritērijiem. Turcija ir jāievēro kritēriju par šo jautājumu. Jau runājam ļoti sēni, es tāpēc nesaprotu, kāpēc pēkšņi viss ir iespējams. Kādēļ tas nebija iespējams gadu, divus, piecus atpakaļ? Jāpaturprāt arī tas, ka mēs šeit nosakām lielu precedentu. Mēs nevaram pret citām valstīm attiekties citādāk. Mums ir ļoti strikti kritērija Un mums arī ir jārauga, lai arī Turcija tos ievērotu tāpat, kā mēs to prasām citām valstīm. Kāds arī runāja par eh, vēstījumiem Nī, Nī, Nīderlandes presē. Nu, tur tiek teikts, ka vēlāk, vairākas valstis, tā skaitā Nīderlanda, Francija, uh, Nīderlandes, Francijas valdības, kuras jau runā par pagaidu vīzu prasību atkal ieviešanu. Nu, ko tad mēs tam muļķojam, turkus vai uh, paši savus pilsoņus? Jāstrādā vīzu liberalizācijas virzienā, atbilstīgi ceļa kārtei un ir jāpieturās pie tiem striktajiem kritērijiem, ko vienmēr piemērojamies, jo, cit, jo tikai tad mūs uzticēsies gan pilsoņi, gan turki. Limbergs kundze. Paldies. Mēs jau šorīt eh, dzirdējām ka gandrīz 35 kritēriji ir izpildītā, tad eh, praktiski puse no 72 kritērijiem. Un, nu, tiek runāts, ka tas jau viss varētu būt spēkā no vasaras. Kā tas viss darbosies? Kā varēs šos kritērijus tik ātri izpildīt? Mēs zinām, ka tas viss ir sācies ar tā saukto bēgļu krīzi, Un tā ir daļa no dāvanas, kas tiek sniegta Turcijai apmaiņā pret e, e, to, ka Turcija veiks to, ko mēs vēlamies no viņiem, un mēs tad piedāvājam šo, plus vēl dažus miljardus un vēl iespējami dalību Eiropas Savienībā, uh, Tad eh, tūkstoši migrantu nedēļā ieradās līdz šim, bet eh, tagad tik ap diviem simtiem. Vakar mēs dzirdējām, ka maršruti ir mainījušies un tagad liels plūsmas nāk eh, no Lībijas. Ko tagad darīt? Vai arī viņus vajag piekukuļot tagad? Mēs vienkārši esam novirzījuši šo problēmu un iegūmi Turcijai bez tā, ka kritēriji tiek faktiski izpildīti, un tas ir vienkārši neiespējams. To jau mēs varam redzēt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis dažas pat pēc desmit gadiem dalības eh, Eiropas Savienībā ņem nepieciešams eh, ar uzraudzības mehānismu pārbaudīt, vai viņi to izpildīs, bet kā tad varēs eh, to Turcijas gadījumā izdarīt? Paldies! Prezidējušās valsts pārstāvī īsi. Labrīt, pavisam īsi. Jā, tik tiešām prezidējošā valsts jau ir uh, runājusi par šiem abiem dokumentiem, par vīzu liberalizāciju ceļu kārti, par to runājām darba grupā. Uh, padoms nostāja ir minēta deklarācijā 18. mārts 2016. Un es domāju, ka aizsardzības ministri arī pagājuši nedēļ runāja par šo ar Eiropas parlamentu. Nākamā nedēļa valsts uh, sekretārs uh, aizsardzības tieslietu jomā Daikovkungs arī ar jums runās, un tagad arī padome diskutē par šīs deklarācijas piemērošanu. Mēs gaidām trešo progresa ziņojumu un, protams, ar lielu uzmanību sēkojumam notikuma attīstībai, kā norādīja vairāki eiro deputāti. Jā, mēs uh, raugām, kā tiek ievēroti uh, kritēriji, uh, par vīzu liberalizāciju, kā tad, tad Turcija uzvedas visā šajā kontekstā. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank you very much. Uh... Paldies. Paldies par komentāriem. Nezinu, kāpēc es biju tik pozitīvi noskaņota. Es esmu šeit, lai runātu par konkrētiem dokumentiem, ko prezentē komisija. Kāds teica, ka ir ļoti svarīgi uz šo raudzīties ļoti uzmanīgi, piesardzīgi un jāiepazīstas ar visiem dokumentiem. Šeit mēs runājam par metodoloģiju, kas mums ir ļoti labi zināma. Tā ir metode, kas jau darbojas vairākus gadus un balstās uz mūsu darbu un izvērtējumu. Te runa ir par 72 uh, šiem kritērijiem, kas tiek izvērtēti dokumentā. Tas ir process, kas nepārtraukti notiek. Es jūs iepazīstināju ar vīzu liberalizācijas dialoga vēsturi. Gada beigās un arī šī gada martā Tas viss tiek iekļauts mūsu tādās plašākās attiecībās ar Turciju, bet metode nav mainījusies. Mūsu darbs nav mainījies pie tā, kā sasniegt uh, mērķi par vīzu liberalizāciju. Nē, te nekas nav. Uh, Ignorēts ir kriteriji šie sliekšņi, kas ir jāsasniedz, jāievēro. Martā jau nācām klajā ar progresa ziņojumu un teicām, ka mēs turpinām strādāt pie šiem atlikušajiem elementiem ar turku iestādēm. Bet nu, mēs to darām kā vienmēr ar visiem, kas ir iesaistīti šajā darbā. Šī metodoloģija tiešām sniedz jums garantijas, un to gribu norādīt beigās, kā. Ka Šis ir eh, ļoti tāds sistemātisks veikts, kā mēs varam redzēt, izanalizēt dažādos elementus un šos benchmarkus. Te nekas netiek ignorēts. Mēs izanalizējam pilnīgi katru kriteriju. Mēs dzīvojam vienā pasaulē, kur notiek bezprecedenta krīze, milzīga imigrācijas humanitārā krīze un darām visu, ko varam, lai situāciju mainītu un pieliktu krīzē punktu. Uh, Vīzu liberalizācijas dialogs ir viens no elementiem, bet, kā jau es teicu pašā sākumā, šī metode nav mainījusies un ļoti disciplinētā veidā skrupulozi strādājam ar šo metodi. Kā, arī, kā jau to darījām ar citām valstīm, Libe komitejā arī runājāt par citām valstīm, kur arī bija šāds vīzu dialogs un būs vēl arī citas valstis. Es sēkoju diskusijā par jūsu misiju uz Turciju. Jā, ir jārunā par šiem cilvēkiem, kas ir Turcijā, bet arī jūs teicāt arī, piemēram, to, kā vienkāršo izmitināšanas procedūras. Um, ko īsteno Turcijā, ANO, sēs pārstāvs bēgļu jautājumā un kas tiek darīts Grieķijā. Jūsu komentārs piefiksēja arī par finanšu resursu izmantošanu lokālā, reģionālā līmenī. Nedomāju, ka es pārpratu kaut ko debatēs, jo tās ir ļoti svarīgas mūsu darbām. Tikpat svarīgi ir mūsu ciešā sadarbība ar NVO ar visiem tiem, kuri sniedz mums savu informāciju un situācijas izvērtējumu. Vai tas būtu ANOX, es pastāstu bēgļu jautājumos, Amnesty International. Es runāju par šo visaptverošo ziņojumu, un tas ir tik plašs, ka es gribēju jūs iepazīstināt ar katru sādaļu, kas tur ir izdarīts par biometriskajiem um, datiem. Uh, un um, pasēm. Tas ir viens no kritērijiem, kas arī tiks skatīts. Un katrs kritērijs tiks vienlīdzīgi izvērtēts. Es sniedzu jums pozitīvu izvērtējumu par to, kas jau ir panākts kas um, bija arī jau marta ziņojumā, un es arī sniedzu informāciju par to, kas vēl ir darāms. Man ir jābūt Un es gribu būt pozitīva. Citādi es neticētu metodoloģijai, kādu izmantojam, lai strādātu. Šī ir viena tāda īpaša iespēja sadarboties ar Turcijas iestādēm un citiem partneriem, kas var mums palīdzēt virzīt lietas uz priekšu. Ja jūs domājat, ka esmu šeit pozitīva, jā, tad man ir tādai jābūt, un es tāda gribu būt, jo šis instruments mums palīdz progresēt attiecībās. Bet es esmu arī pragmatiska. Es saprotu, ka šī metodoloģija ir ļoti konkrēta, strukturēta, ar savu vēsturi. Uh, Un ir ļoti svarīgi turpināt strādāt kā līdz šim, lai mēs būtu uzticams partneris. Vēlreiz aicinu iepazīties ar ziņojumu un pavadošajiem dokumentiem. Nu, jā, tur ir daudz jālasa, visai garš dokuments, bet, nu, tur ir detalizēta informācija par dažādu kritēriju izvērtēšanu, kritēriju, kuri ir noteikti vairākus gadus atpakaļ kā ceļakārtas elementi. Esam jūsu rīcībā arī vēl sniegt detalizētāk informāciju. Jebkurā gadījumā turpināsim strādāt ļoti strikti sadarbībā ar Turkiem, sadarbībā ar dalību valstīm, citiem partneriem, lai, nākamā, lai prezentētu jums nākamo progresu ziņojumu māja sākumā. Tad arī te atgriezīsimies un par šo visu parunāsim. Lūk, tas ir tas, ko vēlējos sacīt. Par patvēruma garantijām un uzņemšanas izcelsmes valstī par šo jautājumu jūs laikam runāsiet vēlāk. Arī patvērumā kolēģi eh, varēs jums pateikt vairāk, varu tikai apsolīt, kā mēs esam ļoti godīgi, disciplinēti savā darbā dialogā par vīzu liberalizāciju. Ja jūs gribat papildus informāciju par progresu ziņojumu, esam jūsu rīcībā. Tad runāsim arī par nākamo ziņojumu, kas arī sniegs informāciju par situāciju, un atgriezīsimies komitejā, par to diskutēsim. Paldies! Paldies, mēs turpināsim diskusijas pēc cerutāmāja. Nākamais darba kārtības punkts ir atlikts uz pēcpusdienu uz 5.30. Tāpēc pārēju tūlīt pat pie ieroču iegādes un glabāšanas kontrolas jautājumu. Šo dosie mēs esam jau vairāk kārt apsprieduši šajā komitejā. 245 grozījumi ir iesniegti. Došu vārdu referentam un pēc tam ēnu referentiem. Valēro kundze, lūdzu. Jā, paldies. Mēs otro reizi apspriežam šo dosie, īstenībā pat trešo jāsaka. Un jūs jau visi zinat, šis ir ļoti sensitīvs jautājums, ir ļoti atšķirīgi viedokļi par šo tematu, milzīgs skaits ar grozījumiem ir iesniegti. Dialogs, manuprāt, ar visiem ēnu referentiem ir bijis ļoti labs. Šonedēļ ir eh, arī bijis eh, dialogs, respektīvi viena sanāksme. Es domāju, ka mēs eh, Esam apskatījuši visus komisijas eh, svarīgākos punktus šajā priekšlikumā, un es domāju, ka pie gala versijas mēs varētu nonākt nākamajā nedēļā. Tas, kas šeit bija patiešām sarežģīti, bija tieši jautājums par uh, tiem ieročiem, kas būtu pilnībā jāaizliedz. Un mēs tad lēmām nenāk klajā ar priekšlikumu šajā jautājumā, bet atstāto komisijas uh, ziņā. Vai nu viņi atsauc uh, šo, vai uh, ierosina kaut ko jaunu. Es zinu, ka komisija strādā pie šī jautājuma. Jāsaka, attiecībā uz šo aspektu man sava priekšlikuma nebūs. Jo es neuzskatu, ka to mums būtu jādara. Es vēlu pateikties visiem ēnu referentiem. Diskusija, manuprāt, bijusi ļoti laba. Neskaroties uz to, ka mums ir atšķirīgi viedokļi par šo tematu, tomēr mēs spējām nonākt pie labiem risinājumiem. Es eh, tad eh, tālāk vēlētos uzklausīt eh, ēnu referentus, lai varētu apkopot viedokļus, un varbūt vēl viena lieta, kas ir svarīga un kas arī debatēs bija sarežģīta arī uz, uz vietas mūsu valstīs, ir šī saikne, kas tiek uh, absolūti aplam izdarīta starp ieročiem, kas ir mednieku rīcībā un terorismu un teroristiem. Uh, Un e, tas noteikti nebija tas, ko komisija bija vēlējusies ar šo priekšlikumu. Tur tā neveiksmīgi tas tā viss ir e, e, tālāk noticis. Lūkšu tad priekšsēdētāji dot vārdu ēnu referentiem. Not, uh, Tad Melo kungs. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, eu agradeço o esforço da Jā, paldies priekšsarētāji. Es vēlētos pateikties referentei par viņas eh, centieniem. Jāsaka, šeit ir iesniegti ļoti daudz grozījumu, tā skaitā no EPP. Eh, skaits liels, es saprotu, cik sarežģīti ir tik galā ar tik daudz grozījumiem. Trīs kompromisa grozījumi ir sagatavot šobrīd, cik es saprotu, bet es pieņemu, ka daudzus e, grozījumus e, referenti nevarēs pieņemt. Bet es vēlos uzsvērt e, tās lietas, kas, manuprāt, ir saistīts ar būtiskākajiem problēm, būtiskākajām problēmām šajā priekšlikumā. Un es ceru, ka pat ja tas nav veiksmīgi iesācies, tad noslēgums būs uh, labāks, jo, lai atrasinātu īsto problēmu, terorismu, eh, apkarojot nelegālo ieroču tirzniecību, nozīmē, ka mums ir nepieciešams grozīt eh, likumdošanu, kas saistīta ar legālu ieroču turēšanu ar mērķi it kā noķert terorists, bet tā vietā mēs uh, trāpām medniekiem un sportistiem ar šo likumdošanu. Un visas diskusijas ir saistītas ar nelegālu ieroču turēšanu. Tomēr lietas būtība ir tāda, ka tā ir viena no aktivitātēm, kas Eiropā ir e, visregulētākā, varētu teikt. Uh, jo tikai un vienīgi pēc ļoti rūpīgas pārbaudas medicīniska izziņām ir iespējams saņemt atļauju ieroču turēšanai. Tas neatrisinās uh, problēmu, eh, kas saistīta ar teroristiem, kur vēlas melnajā tirgu iegādāties ieroči. Viņi jau neies iegādāties tos legālā veidā. Mēs nedomājam, ka medniekiem vai ieroču kolekcionāriem būtu jākļūst gan arī par teroristu sarakstā minētām personām. Nu, tas jau neatrisinās šīs problēmas. Un tieši šī iemesla dēļ, eh, šī trūkuma dēļ šajā priekšlikumā uh, tiks noteikti ierobežojumi, kas e, mums šobrīd pat nav īsti aptverami. Minēšu jums piemēru. Tas arī tika pieminēts e, iepriekš sanāksmēs. teroristiski uzbrukumi, vai tas ir e, tas iemesls, kāpēc komisija nāk klajā ar šīm izmaiņām ierosinātajām? Teroristi e, ļoti bieži teroristiskiem uzbrukumiem izmanto automašīnas. Vai mēs tāpēc ierosinām, e, kā autovadītājiem ierik pēc pieciem gadiem jāiziet pārbaudas, tikai tādēļ, ka automašīnas tiek izmantots e, eh, teroriskos uzbrukumos, bet tieši tā mēs prasam rīkoties medniekiem. Un tas ir absurdi. Es pats esmu mednieks. Un es eh, nodarbojos ar šo sportu kopš pusauģa gadiem. Es zinu, par ko es runāju, es pārzinu savas valsts likumdošanu. Uh, Es eh, strādāju arī pie atbilstošu likumdošanas Portugāles parlamentā savulaik, tā kā es tiešām zinu, par ko es runāju. Tā kā varbūt eh, cilvēki nezin īsti, viņiem varbūt liekas, ka šis priešlikums ir vērsts uz terorismu apkrošanu, bet eh, rezultāts būs nulle. Izņemot, ja mēs runājam par informācijas apmaiņu starp valstīm attiecībā uz uh, ieroču pārdošanu. Tas ir normāli. Šādai informācijai ir jābūt uh, kopīgi pieejamai, tāda ir jānosūta citām valstīm. Tā ir laba lieta. Bet noslēgumā vēlos teikt, ka šī direktīva ir vērsta uz legālu uh, nu, ie, ieroču turēšanu, bet komisija bija jākoncentrējas uz nelegālu ieroču turēšanu. Un tā jāapkaro Šeit mēs runājam par medniekiem un cilvēkiem, kas ir ieroču kolekcionāri. Tā vietā bija jākoncentrējas komisijai uz nelegālu ieroču kontrabandistiem un teroristiem, un tas nav noticis. Mums nevajadzētu muļķot sabiedrību, cenšoties izlikties, ka mēs it kā kaut ko darām, jo ar šo priekšlikumu šo problēmu atrisināt nevar. Varbūt, ka dokumentu var uzlabot, bet tad ir jāmaina motivācijas daļa šajā tekstā un skaidri jāpasaka, uh, ka mednieki, kas e, maksā nodokļus un e, seko visiem noteikumiem, netiek aptvērti ar šo tiesību aktu. Mēs tik daudz runājam par krīzēm un ietekmu uz ekonomiku. Vajadzētu atcerēties, ka daudzās valstīs Eiropas e, Savienībā tiek ražot ieroči, tas notiek legāli. Mēs runājam par nozari, kur tie ir nodarbināti simtiem tūkstoši iedzīvotāji, un mednieki tie ir miljoniem iedzīvotāji Varbūt mums jāveic ekonomikas ietekmes nu, izvērtējums, eh, ko šis pasākums eh, dos, eh, kāda būs tā ietekme uz ekonomiku. Pirms mēs uh, radām kaitējumu ekonomikai. Kaufmans kundze, paldies priekšsarētāji. Uh, pirms manis uh, abas abrunātāji jau sacīja, ka šeit ir ļoti neveiksmīgi Eh, sasaistīts jautājums ar terorismu apkarošanu un legālo ieroču turēšanu. Kā jau kolēģi sacīja, daudzi eh, sportisti, šāvēji un arī mednieki ir eh, sašutuši par to, ka pēc komisijas priekšlikuma jūtas, ka it kā viņas apvaino terorismā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs šo saikni E, izslēgtu no komisijas priekšlikuma, lai mēs skaidri pateiktu, ka runājot par e, legālo ieroču turēšanu, tad mēs tikai un vienīgi to darām ar mērķi nodrošināt regulējumu, kas veicinātu lielāku drošību Eiropas Savienībā. Tas ir pats centrālais punkts šeit, un attiecīgs grozījums tad esam arī e, iesnieguši, lai svītro šo neveiksmīgo sasaisti. Vēlos pavisam īsi pieminēt atsevišķus uh, punktus, kas mūsu frakcijai ir svarīgi. Pirmais eh, par tā sauktiem B7 ieročiem, pusautomātiskajiem ieročiem, uh, kas ir uh, pielīdzināti pilnībā automātiskajiem ieročiem, un tie ir jāizliedz. Skaidrs, ka izskats, ieroču izskats nevar būt kritērijs. Uh, tas, ka ierocis izskatās pēc pilnībā automātiski, tas praktiski nav īstenojams kontrolēs. Mums ir e, tā vietā jāpadomā, kādus tehniskos kritērijus ir jānosaka, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidri definētu, e, kurus e, ieročus A kategorijā, respektīvi aizliedzamo ieroču sarakstā būtu jāiekļauj, lai to praksē arī varētu piemērot. Ļoti daudz mēs runājam par medicīniskajām pārbaudēm. Šeit mums liekas, ka tiešām vajadzētu padomāt par to, ka veselības eh, stāvoklis cilvēkiem var ievērojami mainīties, un regulāras pārbaudas varētu būt eh, prātīgs risinājums, lai pārbaudītu, vai cilvēks eh, ir tā, tādā veselības stāvokli, ka ir pieļaujama ieroču turēšana, bet šeit nevajadzētu radīt papildus birokrātisku slogu. Par to ir nepieciešams vēl diskutēt, un šeit divas lietas svarīgi uzsvērt. Pirmkārt, mums ir nepieciešams standartizēt uh, lietas, lai viss notiktu profesionāli, un iestādēm ir uh, jāspēj pieņemt lēmumu balsoties uz uh, pārbaužu rezultātiem, vai cilvēkam ir tiesības turēt ieroci un iegādāties. Bet skaidrs arī, ka ja pēc šī profesionālā pasākuma uh, veikšanas uh, cilvēks saņem atļauju, tad viņš nevar tikt vainots par, par to. Tālāk uh, situācija līdz šim ir tāda bijusi, ka nav nekādu minimālo standārtu ieroču un e, munīcijas uzglabāšanā Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Schengens informācijas sistēmu gan iz pusmiljons ieroču Eiropas Savienībā ir reģistrēti kā eh, pazaudēti vai nozakti. Un vēlos norādīt, ka lielākā daļa no šiem šaujamieročiem ir privāta īpašumā. Vācijā mums ir oficiāli skaitļi no drošības iestādēm, piemēram, eh, informāciju par to, ka ir eh, tieši neonacistu vidū ļoti strauji pieaudzis ar ieročiem saistīt pārkāpumu skaits. Tātad dalību valstīm ir jānodrošina, ka ieroču īpašnieki dara visu iespējamo, lai nepieļautu piekļuvīdi ieročiem un munīcijai nepiedarošām personām. Es uzskatu, ka tas būtu ļoti svarīgs pasākums. Äh, Un äh, svarīgi ir runāt par marķēšanas jautājumu saistībā ar ieroču svarīgākajām sastāvdaļām. Un piektā lieta, ko es vēlos pieminēt, kas arī ir radījis lielu uztraukumu, uh, par uh, valstiski atzītiem muzejiem un uh, ieroču kolekcionāriem. Es domāju, ka nākotnē ir jābūt iespējamam, ka šie ieroči var tikt nemainītā izskatā iegādāti un uzglabāti, ja tur ir skaidra vēsturiskā interese. Un tur nebūtu jābūt piespiedu de deaktivizēšanas pasākumiem. Uh, jo tas var sagraut vēsturisko vērtību konkrētajam uh, ierocim. Un tāpēc mūsu eh, frakcijas uh, grozījumi ir vēst uz to. Man, diemžēl, jādodas projām. Es par to arī atvainojos. Nevarēšu palikt līdz diskusijas beigām. Paldies, kā Alfmans kundze, Halla Aho kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi ir iesnieguši 269 grozījumus komisijas priekšlikumam. Manuprāt, tas ir eh, ļoti pozitīvi. Pirmkārt, tas parāda, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums ļoti lielam skaitam Eiropas iedzīvotāju. Mēs visi esam saņēmuši ļoti daudz ēpastus no cilvēkiem. Komisija runā par agresīvu ieroču lobiju uh, Eiropā. Ne jau lobbyis mums raksta, bet dusmīgi Eiropas iedzīvotāji. Ja cilvēkiem uzbruk, viņi kļūst nervozi un dusmīgi. Grozījums skaits parāda uh, zemo kvalitāti un ideoloģisko dabu komisijas priekšlikumam. Lielākā daļa no grozījumiem ir saistīti ar eh, pārmērīgu detalizācijas pakāpu komisijas priekšlikumā. Uh, Izskatās, ka tas ir vairākuma viedoklis, piemēram, ka nav iemesla aizliegt pusautomātiskās sporta šautenes vai eh, vēsturiski svarīgu ieroču eh, sabojāšanu privātās kolekcijās vai uztvert eh, kā drošības draudz to, ka cilvēkiem legāli pieder ieroči. Es uzskatu, ka kompromisa priekšlikumos, ko sagatavoja referente, tas varētu tikt labāk atspoguļots. Ir svarīgi, lai mēs kopā ar IMCO komiteju sūtītu skaidru signālu padomei un komisijai, un tāpat arī Eiropas sabiedrībai. Komisija ir nodarījusi lielu kaitējumu Eiropas Savienības tēlam ar šo priekšlikumu. Uh, un, diemžēl, tas ir mūsu atbildības ziņā censties šo kaitējumu mazināt. Tas, kas man rada bažas, e, iepazīstoties ar grozījumiem, ir tas, ka daudzi deputāti, kas citos kontekstos uzsver samērīgumu, efektivitāti, kas izsakās pret um, iebiedēšanu un uh, e, publiskos drošības argumentu izmantošanu, uh, lai uh, pārmērīgi ierobežot šo priekšlikumu, vēlas atbalstīt tagad šo priekšlikumu. Ietekams novērtējums šeit nav sagatavots. Šis priekšlikums sodītu simtiem tūkstošu iedzīvotāju, kas neko nepareiz nav izdarījuši. Tāpat tiktu konfiscēt privātu kolekciju ieročus, eh, kas absolūti ne, nav nekā saistīta ar terorismu. Un šeit tomēr vajadzētu pieturēties pie šiem pamatprincipiem. Informācijas uh, apmaiņa, deaktivizācijas standartu noteikšana. E, tā ir pierādāmas drošības e, problēma, un uz to arī vajadzētu koncentrēties, nevis izdomāt jaunas problēmas. Man prieks, ka lietas virzās e, parlamentā pareizajā virzienā. Paldies! Paldies! Uh, Halāho kungam, citus ēnu referentus zālē neredzu, un tagad došu vārdu citiem komitejas deputātiem. Vispirms Mecels kundze. Paldies priekšstādātāji. Sākotnējā priekšlikumā ir iekļauti grozījumi, kur ir vērsts pret kolekcionāriem un sportistiem, nevis lai ierobežot teroristu piekļuvu šaujumu ieročiem. Uh, Tāpat kā citi kolēģi, esmu iesniedzis grozījumu, iesniegus grozījumus, lai svītrot saiknis starp kolekcionāriem un uh, teroristiem un lai aizstāvētu reālu kolekcionāru tiesības. Ir uh, jārespektē subsidiaritāti, tīpaši uz medicīnas pārbaudēm. Kolekcionārs interesē vēsturiskais un kultūras aspekts ieročiem, un Tādēļ ir jāņem vērā uh, noteikti šaujam ieroču uh, retums un vēsturiskā vērtība. Otrais pāns, otrais punkts konkrēti norāda, ka uh, šī direktīva neatiecas uz saprāt, uz patiesiem kolekcionāriem, un mums būtu jāsaglabā pašreizajā redakcija, un nebūtu tā jāmaina. Uh, Mēs ceram uzlabot šo tekstu, mēs uzskatām, ka tas ir jāuzlabo, mums nevajag izgudrot divriteni no jauna, jāpalūkojās uz tām normām, kas ir spēkā dalību valstīs, kas nodrošina stingru kontroli un tāpat laikā līdzsvarotu pieeju. Malta ir viens no šādiem pozitīviem piemēriem un es iedvesmošos no Maltas pieredzes, sagatavojot kompromisu priekšlikumus. Paldies, vārds Gomešs kundzei. Es uh, piekrītu kolēģu, proti mūsu referentes Valēro paustajām bažām. Es arī daudzos gadījumos piekrītu manas eh, grupas re, referentē Kaufmanas kundzei. Es esmu strādājusi aizsardzības un drošības komitejā parlamentā. Man ir pieredze aizsardzības eh, un drošības jautājumos Eiropas līmenī. Un eh, mēs arī apzināmies, kāda uh, nopietna loma ir uh, bruņojuma rūpniecībai, um, kā industriālās bāzes elementam. Uh, tāpat laikā viss uh, bruņojums, kas tiek izmantots uh, aizsardzībai, ir jānodrošina, bet ir jāierobežo ieroču izmantošana citu citiem nolūkiem, ar dažādiem uh, iegānstiem. Ir jāstiprina kontrole tā, lai ne, uh, tā saucamie vientuļie vilki netiktu klāt pie ieročiem un nevarētu uzbrukt vienkāršiem pilsoņiem. Manā valstī šonedēļ uh, tika atmaskota banda, kuri kolekcijas un medību ieročus pārveidoja eh, tā, lai tos varētu izmantot dažādos krimināla noziegumos. Es jau esmu šeit teikusi, ka trīs dienas pēc uzbrukuma Bataklan koncerta zālē Parīzē mūsu Portugāles policija veica tā saucamo kolekcijas un medību ieroču izsoli. Bet neviens vairs netic šādiem iegānstiem, un es uzskatu, ka šā direktīva ir nepieciešama, un es nepiekrītu tiem, kuri min dažādus argumentus, aizstāvot ieroču lobiju. Uh, aizbildinoties ar uh, mednieku un kolekcionāru interesēm. Šī direktīva mums ir nepieciešama, mums ir uh, nepieciešama tāda direktīva, kuru var īstenot uh, dalību valstīs, lai pārtrauktu šo pārāk uh, vaļīgo kontroli šai jomā. Hedas kundze. Paldies! pilsoņu drošība ir uh, būtisks jautājums un ir runa arī par uh, cilvēku uh, dzīvībām, par cīņu pret terorismu. Nu, uh, Es domāju, ka šis priekšlikums ir sasteigts, tas būtu jānosūta atpakaļ komisijai, lai tā to pārstrādā. Eh, lai es eh, kā sociāldemokrāte Uh, augstu vērtēju senā sportā, tradīcijas, uh, cilvēki mācās uh, šaut un nevajadzētu šo cilvēku iespējas un brīvības ierobežot, nevajadzētu ierobežot mednieku brīvību. Protams, ir jābūt reģistrācijas sistēmai, ir jābūt ieroču mart bloķējumam. Un, protams, ir e, jāierobežo tāda pārāk brīva ieroču, ieroču aprite, bet tomēr ir satraucoši tas, ka jau esošie Eiropas Savienības uh, normatīvi netiek atbilstoši īstenoti visās dalību valstīs nu, piemēram, attiecībā uz medicīnas izziņām, nu, šeit nevajadzētu šādu pieeju īstenot, kā šeit tālāk par noteikti ieroču aizliegumu, kas varētu ierobežot sportistu rīcību. Uh, Tālāk par um, to, kā rīkoties, jā, pārceļas uz dzīvi citā vietā, bet es domāju, ka komisija ar šo priekšlikumu varētu nodarīt lielu kaitējumu. Un patiesībā mums vajadzētu pieprasīt jaunu priekšlikumu. Paldies, Vinbergs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Nu, tas ir tāds pānikas. Uh, panisks pasākums, tas nav izdomāts līdz galam. Nu jā, tagad ir bijuši pēdējos gados uh, teroristu uzbrukumi, tika nolēms kaut ko darīt. Priekšsēdētāji, vai es varu turpināt runāt, vai kādas tehniskas problēmas? Nē, tātad viss kārtībā, kā es gribēju teikt, Zviedrija ir daudz uh, mednieku, mums ir arī uh, tādas uh, sporta šaušanas uh, biedrības. Uh, un um, uh, mēs esam saņēmuši ļoti daudz ēpastu no uh, vēlētājiem. Šīs debatas tiešām ir ļoti uh, saspringtas um, Zviedrijā. Kā piemēram, Eh, ir eh, Zviedrijā aizliegti kara ieroči, bet galvenā problēma jau ir nevis reģistrētie ieroči, legālie ieroči, bet nelegālie ieroči, un pret tiem mums būtu jācīnās. Vēl es gribētu teikt, ka komisijas priekšlikums ir nu, galīgi nepārdomāts. Teiksim, šis līdzības kritērijs, ka pusautomātiskie ieroči, kur izskatās kā automātiskie ieroči, nu, tas ir gandrīz vai smieklīgi. Un vēl viena problēma, kas ir samilzus Zviedrijas konteksta daudzi ieceļotāji un kriminālās uh, noziedznieku bandas izmanto rokas granāts un ir iespējams ieročus pārvietot no vienas valsts uz otru, un par šo problēmu vajadzētu padomāt. Tagad vārds Korats Bildes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ir nopietni jācīnās pret terorismu un nelegālo ieroču tiesniecību, bet būtībā šis komisijas priešlikums uh, nekoncentrējas uz īsto problēmu. Šeit ir runa par legāliem ieročiem, kuru izmantošanas mērķis nav noziedzība. Un tā es esmu IMCO komitejā ēnu referente arī par šo jautājumu un es strādāju arī šai komitejā. Tas nozīmē, ka šis piedāvātais komisijas dokuments ir ievērojami jāpārs jāstrādā, jo pretējā gadījumā um, rezultāts būs tāds, ka daudzi pilsoņi būs negatīvi noskaņot pret Eiropas Savienību. Un šeit ir jābūt lielākai skaidrībai, labākai klasifikācijai. Un es domāju, ka būtu jāsaglabā pašreizējās uh, klasifikācija B7 Uh, pusautomātiskie ieroči, A7 automātiskie ieroči, jo pretējā uh, gadījumā šeit ir liela neskaidrība, paredzam, nebūs vairs saprotams, kā, kādu ieroču kā klasificējam, tādēļ nevajadzētu uh, mainīt šo sistēmu. Nav nekādu reālu argumentu un faktu, kas pierādītu, ka ir nepieciešams mainīt šo sistēmu kā e, kolēģi norādīja, ir nepieciešama kopīga noteikuma par ieroču neutralizāciju. Ir valstis, kur jau šādi noteikumi ļoti labi darbojas. Būtībā tā šie ieroči kļūst vienkārši par metāla gabalu. Ir jābūt kopīgiem e, standartiem, lai e, novērstu uh, to, ka legāli ieroči tiek pārveidot par nelegāliem ieročiem. Tāpat svarīgs ir uh, kopīgs uh, marķējums, marķējuma sistēma, tā varētu būt pievienotā vērtība, būt, varētu modernizēt šo sistēmu, uzlabot drošību, bet es uzskatu, ka ir jāsaglabā pašreizējie noteikumi, nevis jāizgudro no jauna divritenis būtībā ir svarīgi domāt par šo ieroci kopumā, nevis par atsevišķām tā detaļām, par eh, tādām detaļām, kas pat nav būtisks ieroču darbībai. Tālāk par eh, veselības pārbaudēm. Jā, mēs atzīstam, ka dažās valstīs ir ļoti labas sistēmas. Zviedrijā, piemēram, ārsti ir atbildīgi par to, uh, ka uh, viņiem ir jāziņo policijai par pacientiem, kuri medicīniskā veidā tā, vai psiholoģiski uh, neatbilst uh, ieroču lietošanas prasībām, un nu, šīs pārbaudas ik pēc pieciem gadiem būtībā uh, nepalīdzēs neko valstīm, kur ir ļoti labas sistēmas jau spēkā, un tādēļ būtu jāievērā subsidiaritātes princips tālāk par eh, ieroču licenšu eh, darbības ilguma ierobežošanu noteiktām ieroču kategorijām, ka licences būtu jāatjauno ik pēc pieciem gadiem. Nu, daudzās dalībvalstīs es tikai vairotu birokrātiju, bet nekādas problēmas neatrisinātu. Es domāju, ka šis jautājums jāatstāja dalību valstu ziņā, jo ir valstis, kura jau ir ļoti veiksmīgi strādājošas sistēmas attiecībā uz licenču izsniegšanu. Protams, ir jāveic atbilstoši kontroli atbildīgajām iestādēm. Mūs arī uh, s, uh, ir iebildumi pret šo uh, priekšlikumu attiecībā uz uh, uh pārdošanu, teiksim, internetā, nu, tas atkal skars cilvēkus, kas dzīvo laukrajonos. Protams, ir jāspēj pārbaudīt licences un visu dokumentus, bet nelegāla pārdošana internetā jau ir nelegāla šobrīd. Mums ir paredzēti virkne eh, grozījumu arī par drošu ieroču uzglabāšanu. Tas ir svarīgi arī, lai no, aizsargātu bērnus, lai tie, kam legāli piedara ieroči, glabātu šos ieročus drošā veidā, lai novērstu dažādas nelaimes gadījumus. Tāpat svarīgi ir uzlabot informācijas apmaiņu, eh, to, uz to norāda Eiropol, ir jāpastiprina sadarbība, informācijas apmaiņa un arī uh, izmeklējot kriminālu noziegums tas jādara. Uh, Tātad pozitīvās puses uh, šajā priekšlikumā ir uh, neutralizācija, marķējums, pārobežu sadarbība, tās būtu jāsaglabā un jāsvītro uh, tās priekšlikuma daļas, kas nav pieņemamas vienkāršiem pilsoņiem, kuri, kur ierobežot, kuriem tiek ierobežot brīvība, bet nekādu drošības līmeni tā, tie nepaukstina. Paldies. Tagad es gribu jautāt, vai komisija vēlas ko teikt. Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri par uh, to, kas šeit izskanēja. Vispirms vēlos pateikties referentei par uh, sagatavoto atzinumu projektu, kas uh, vairumā gadījumā atbalsta komisijas priekšlikumu. Nu, uh, jau pašā sākumā komisija ir norādījusi, ka šis priekšlikums ir plašāks nekā terorismu apkarošana. Ir runa par uh, pilsoņu drošību, ne tikai par terorismu apkarošanu. Mēs uh, šos priekšlikumus esam sagatavojuši pamatīgi izvērtējot direktīvu un tās īstenošanu un esam identificējuši problēmas, kuras tagad cenšamies risināt. Uh, Mēs vēlamies uh, labot pastāvošās vājās vietas. Mums ir bijušas diskusijas ar dalību valstu iesaistītām pusēm, uh, uh, ieroču ražotājiem, sporta biedrībām, mednieku biedrībām mēs konsultējāmies ar viņiem par dažādiem jautājumiem, par piedāvātajām izmaiņām šai direktīvām. Tātad mūsu mērķis bija aizpildīt robus vājās vietas šai direktīvā, kas diemžēl pieļauj tādu situāciju, ka vai pastāv risks, ka legāli ieroči nokļūst nelegālajā ieroču tirgu. Bet mēs nevēlamies, un to es uzsveru vēlreiz, mēs uh, negribam radīt tādu iespaidu, ka, teiksim, mednieki vai sportisti, kas nodarbojas ar šā, šaušanu, ka tie varētu būt kaut kādā veidā saistīti ar teroristiem vai teroristu grupām. Mēs e, zinām, ka ir simtiem tūkstoši likuma paklausīgu pilsoņu, kuri uh, ir mednieki vai uh, sportisti, un nekad viņiem nav uh, bijuši nekādu likumu pārkāpumu, un viņi ir ievērojuši gan nacionālo likumdošanu, gan Eiropas Savienības um, normas. Tādēļ mēs nevēlamies vērsties ne pret sportistiem, ne pret medniekiem, un negribam uh, ierobežot uh, šo pilsoņu tiesības uz uh, ieroču iegādi legālā veidā. Es neiedziļināšos visās detaļās, bet pieskaršos diviem punktiem. Tātad B7. Daudzi uh, runātāji norādīja uz to, ka šīs līdzības kritērijas nav pareizs. Nu, to jau mēs arī eh, diskusijas sākumā norādījām, mēs apzināmies, ka tas nav labs kritērijs, ka ir eh, jāierosina varbūt cits kritērijs, esam gatavi uzklausīt eh, ierosinājumus, priekšlikumus gan šeit parlamenta diskusijā, gan padomē, nu kā to labāk formulēt. Nu, kāds teica, ka šis priekšlikuma teksts ir smieklīgs. Nu, jāsaka, ka šis teksts ir direktīvā jau kopš 1997. gada, tātad kopš šī direktīva vispār eksistē par šiem ieročiem A, 7. kategorijā un B. nu, mēs uh, nevēlētos, un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka šie uh, pusautomātiskie ieroči, kas ir uh, paredzēti policijai vai armijai, mēs nevēlētos, ka šie ieroči nonāktu, teiksim, uh, uh sportistu rokās. Nu, es nedomāju, ka Kalašņikova automāts uh, būtu tāda veida ierocis, kas būtu jāpārdod legāli tirgu. Protams, jautājums, kā to visu uh, formulēt labāk. Uh, jā, tika pieminēt šeit kriteriji. Es domāju, ka varbūt mums vajadzētu izmantot šādu pieeju, lai labāk formulētu šo tehnisko kritēriju. Vēl viens uh, svarīgs pasākums uh, pašrei, eh, par kolekcionāriem. Tātad pašreizējā direktīvā kolekcionāri vispār nav iekļauti. Es viņus negribu kritizēt, es zinu, ka ir ļoti daudz labticīgu uh, kolekcionāru, kur ievēro likumus un nekad nekādas uh, sarežģījumus nerada. Bet problēma ir tāda, ka pašreizējā direktīvā vispār nekādas asauces uz kolekcionāriem nav. Un pašreizējā Eiropas Savienības regulējumā, es gribu teikt, ka dalību valstis to regulē savos likumos, uh, Eh, tas liecina par to, ka bija šāda nepieciešamība regulēt kolekcionāru darbību, bet Eiropas Savienības tiesību aktos eh, nekas nav teikts. Tur ir tikai ierakstīts, ka direktīva neatiecas uz kolekcionāriem. Mēs uzskatām, ka kolekcionāri būtu jāiekļauj direktīvā, pēc tam, protams, cits jautājums ir, kā regulēt viņu darbību. Bet, nu, mēs nosakām pamata eh, noteikumus eh, direktīvā attiecībā uz dalību valstīm, bet eh, nu, uz, tie uz uh, kolekcionāriem neatiecās. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem kolekcionārs var piekļūt A kategorijas ieročiem, kaut gan visām citām personām Eiropas Savienībā šāda pieeja ir liekta. Tas nozīmē, ka ir jāregulē eh, arī kolekcionāru darbību, tāpat kā eh, attiecībā uz visiem citiem eh, šaujam ieroču īpašniekiem. Tādēļ ir šāds ierosinājums. Šīs div, bija divas galvenās problēmas, ko vēlējos izcelt. Paldies, un tagad vārds Valēro kundzei. Paldies! Jā, es domāju, ka beigās mēs tomēr vienosimies par labu direktīvu. komitejā, arī IMCO komitejā notiek darbs pie šī teksta un arī komisijas uzklausa mūsu atzinumus un viedokļus. Varam arī tiešām uh, uh uzsvērt, ka šī tēli, ko redzam, bildes, ko redzam uh, mūsu mājās tieši par šiem uh, sportistiem un arī par medniekiem. Esmu uzrakstījusi patrai ka vairāk kā 200 grozījums, lai mainītu šo priekšlikumu uh, Bet nu, mani apsūdzēja par to, ka es esmu visu uzrakstījis, bet nu, tas tā gluži nav. Debates ir tā kā nedaudz deformētas. Tas nu nav gluži mērķis uh, atrunāt tekstu par sportistiem vai medniekiem. Tad uh, mums ir arī jāsaprot, uh, ka mm, arī dalība valstu attieksme ir ļoti dažādi par šo jautājumu. Arī Spānijā ir daudz striktāki noteikumi nekā, piemēram, Ziemeļa Eiropā. Tad, nu, vajadzīgs līdzsvers, balstoties uz noteikumiem, kas jau ir spēkā dažās valstīs, un, nu, nevajadzētu veidot vienu modeli visiem, bet meklēt to, kas jau ir pozitīvi izstrādāts, nu, tāds pamatkritērijs, bāzes kritērijs. Bāz kritērijs varētu noteikt. Un tad arī kolēģi stāstīja, kā lietas notiek Zviedrijā, bet nu, nevienmēr šī sistēma ir efektīva. Ir jāiet tādā modeļa virzienā, kas e, būtu piemērojams visās valstīs, lai garantētu arī e, ieroču īpašnieka psihofizisko veselību. Visu to varētu uzraudzīt. Nu, mēs uh, Vēl sadarbosimies arī ar ēnu referentiem, protams, un neignorēsim dažādos modeļus, kas ir spēkā dažādās dalībvalstīs. Liels paldies! Liels paldies kolēģiem par uzstāšanos! Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas paziņojums stiprāks un viedāks informācijas sistēmas robežām un drošībai. Aicinu Eiropas komisiju mūs iepazīstināt ar šo paziņojumu un tad uzsāksim diskusijas. Komisijas vārdā sklausīsim Sulon kungu no DJ, DJ Home. Paldies, priekšsēdētāji! par eh, stiprākām, viedākām informācijas sistēmām, robežām un drošībai. Ir svarīgi, eh, lai, svarīgi, lai dalība valsts varētu efektīvi apmainīties arī informāciju, lai stiprinātu robežas, tas ir svarīgi. Par to runā arī padomu secinājumi. Gadu laikā jau uh, Eiropas Savienības un dalībvalstu informācijas sistēmas jau arī sniedz informāciju robežsargiem, tiesību sargājušajām iestādēm. Tiek sniegt visa informācija par personām un attiecīgiem mērķiem. Nā, tagad ir jāpāriet uz nākamo līmeni. Mums ir jārisina šīs uh, mērķorientētās sistēmas, kā tās varētu efektīvāk izmantot, kā uzlabot tās, kā datu pārvaldības arhitektūra Eiropas Savienībā būtu jāpārskata. Tad par to arī runājam šajā paziņojumā. Paziņojumā arī tiek minēta Schengens informācijas sistēma, Eurodac, vīzas inform, vīzu informācijas sistēma, API, e Home, Europol, ECRIS muitu sistēmas un arī Interpol datubāzes tur tiek minētas. Kopumā šīs informācijas sistēmas sniedz ļoti liederīgs rezultāts un arī ļoti labi darbojas, taču paziņojumā arī ir identificēti vairāki trūkumi. Esošo sistēmu nepilnīga fun funkcionalitāte, tad arī trūkumi, kurus nenosedz neviena no esošajām sistēmām. Uh, kā arī tas, ka šīs sistēmas tiek pārvaldītas un papildināts ļoti fragmentāri. Nu, daži piemēri. Schengens informācijas sistēma ir visplašāk izmantotā informācijas apmaiņa platforma, ko izmanto tiesības sargašās iestādes. Tur 63 miljoni brīdinājumi. Uh, 3 miljārdu reizes tika konsultēta šī sistēma, 2 miljoni uh, lietotāju izmanto šo sistēmu, taču ļoti svarīga funkcionalitāte tur trūkst. Iespējams ir meklēt uh, šai sistēmā ar vārdu palīdzību, taču nav iespējams veikt meklējumus, izmantojot pirksta nospiedums. Nozīmē, ka cilvēks, kas izmanto krāpniecisku viltotu dokumentu, var uh, arī tik cauri šai sistēmai neidentificēts. Komisija min, ka EFIS sistēma, pirmsnospietams sistēma arī tiks at, attīstīta kā prioritāri svarīga tieši, lai to iekļu, iekļautu pēc tam SIS. Arī esošajās sistēmās nav pilnīgi visa informācija, ir jauns priekšlikums. Uh, arī par iebraukšanu, izbraukšanu trešajām valsts piedarīgajiem. Šie trūkumi tiks mazināti, taču ir daudz citi trūkumi. Šajā kontekstā komisija min arī trešo valstu valsts piedarīgiem, kuriem nav nepieciešama vīza, vīza un tad šiem cilvēkiem, kur nav arī PDR, tad par šiem cilvēkiem nav nekādas informācijas, pirms viņi ierodas uz Schengens ārējās robežas. Uh, Komisija tad līdz gada beigām arī skatīs, kāda ir tehniskās iespējas, kāda ir arī uh, samērība, izveidojot šādu um, ceļošanas atļauju sistēmu tieši šiem konkrētajiem ceļotājiem. Par sistēmu fragmentāciju paziņojumā tiek minēts, ka robežsārgi, policisti saskaras ar praktiskām grūtībām, lai varētu saņemt informāciju ES līmenī. Vēl viena problēma ir tāda, ka ne visas dalību valstis ir uh, efektīvi uh, savienotas ar esošajām sistēmām. Arī informācija dažādās sistēmās tiek uh, uzglabāts dažādas sistēmas, nav savstarpēji savienotas. Nu, te uh, ir vairāki mērķi, lai uh, uzlabotu šo sistēmu un robežai un drošībai. Pirmais mērķis ir tāds, ka informācijas sistēmām ir jābūt papildinošām, ir jāizvairās no pārklājumiem, esošie ir jāizskauž un jāatrisina trūkumi. Tad eh, jāturpina modulējošā pieeja, izmantojot tehnoloģisko attīstību, kā arī jābalstās uz eh, privātumu ievērošanu. Tā arī, protams, ir jāievēro visu cilvēku pamatiesības. Tas viss ir jāatrunā atbilstīgi pamatiesību hārtai. Uh, Un ceturtkārt, tad, kad tas ir iespējams, tad informācijas sistēmas savstarpēji jāsavienotām ir jābūt sadarbspējīgām. Tad arī ir jāatvieglo simultāna meklēšana, lai to varētu darīt robežsargi un policisti, tad, kad tas ir nepieciešams viņu darbu veikšanai. Pilnībā ievērot, protams, datu aizsardzību principu. Lai stimulētu šo procesu, veicinātu informācijas sistēmu starp sadarbspējējas līmenī, komisija izveidos augstu līmeņu ekspertu grupu ar Eiropas Savienības aģentūrām, ekspertiem no dalībvalstīm un starptautiskajām iesaistītajām pusēm. Šī sanāksme pirmoreiz tiksies jūnija vidū. Grupa arī risinās dažādus operacionālos juridiskos aspektus, lai nodrošinātu šo sistēmu sadarbspēju raudzīs, kā tas viss arī varēs tehniski darboties un kā tas atstās ietekmi uz datu aizsardzību ekspertu grupu, tad arī izstrādā strateģisko vīziju par sadarbspēju, nāks klajā ar konkrētu rīcību īsā, vidējā, ilgtermiņā. Tajā pat laikā mēs, protams, darbu neapturēsim. Uh, Komisija jau ir izsludinājusi vairākas konkrētas aktivitātes, no kurām dažas arī jau tiks īstenot 16. gadā. Komisija nāks klajā drīz ar priekšlikumu, lai pārskatītu Eirodoku juridisko pamatu, lai vēl vairāk stiprinātu arī nelegālās imigrācijas apkarošanu, atpakaļ nosūtīšanu. Piedāvāsim pārskatīt to. J juridisko pamatu eh, SIS sistēmai līdz gada beigām un skatīsim arī, kā uzlabot šo sistēmu, arī vīzu informācijas sistēmu. Jāpārskat arī juridiskais pamats, lai arī varētu pārstrādāt TPI e datus un nāksim klajā ar kopīgiem pasākumiem, kas ir saistīti tieši ar ID eh, menedžmentu, dokumentu drošību un eh, cīņu pret dokumentu viltošanu. Iesniegsim arī lēmumu projektu par tehniskiem uh, rādītājiem, uh, kas ir EFIS pamatā. Kā jau teicu, arī tad risināsim uh, iespējamo Eiropas Savienības ceļošanas un ceļošanas atļaujas sistēmu. Specifiski par sadarbspēju kopā ar Eiropas Savienības aģentūra, kas ir atbildīga par IT sistēmu izveidi. Mēs sadarbosimies, lai varētu izveidot uh, vienu vietu, kurā var veikt meklēšanu, negrozot esošās piekļuvas tiesības. Eiropas Savienība tad ar šo aģentūru arī analizēs, kā varētu centralizēt informācijas sistēmu uh, nodrošināt tātad arī šo sādarbu spēju starp uh, SIS un visu sistēmu un šo iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Tad raudzīsim, kā var izveidot arī biometrisko atbal, uh, atbilstības sistēmu. To visu arī analizējam. Raugāmies, kā ilgtermiņā attīstīt arī kopīgu datu uzglabāšanas reģistru. Kopā ar uh, šo IT aģentūru, mēs strādāsim, lai izveidotu tādu globālu uh, ziņu nosūtīšanas formātu, lai tas papildinātu arī Eiropas sistēmu, lai cīnītos pret organizētu noziedzību un terorismu. Tad arī tiks izveidot centrālā monitoringa kapacitāte datu, kval datu kvalitātes uzraudzīšanai. Mēs arī veicināsim dalību valstu uh, piekļuvi sistēmai, lai dalību valsts maksimāli varētu izmantot SIS sistēmu, ievieti, ievietosim visu relevanto informāciju, ka tas ir nepieciešams. Dalību valstīm arī ir jāizveido elektronisks savienojums ar Interpolu rīkiem uz visām ārējām robežām. Paralēli strādāsim ar Eiropolu, lai uh, raudzītu, kā veicinātu sinerģijas starp Eiropola infosistēmu un citām sistēmām, jo īpaši, jo īpaši SIS noslēgumā. Nu, darba programma ļoti ambiciozi jāstrādā koordinēti. Paziņojums nesniedz nu, tādu ātru atbildi un risinājumu. Būs nepieciešami gadi, lai visu šo īstenotu, lai uh, Eiropas Savienības informācijas sistēma arhitektūru pilnībā izveidotu, lai tā darbotos uz robežām un, droš, un kalpo drošībai. Tas viss ir jādara arī saskaņā ar datu aizsardzības prasībām, protams paziņojuma īstenošana ir izaicinājuma pilna, bet tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu ārējās robežas un stiprinātu iekšējo drošību. Much, I... Paldies! Sāksim diskusijas, ko Elju kungs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos pateikties Eiropas komisijā par šo prezentāciju. Man ir ļoti liels prieks redzēt, ka beidzot jūs sniedzat mums tādu visaptvarošu pārskatu par to, kur ir trūkumi, kur sistēmas ir jāuzlabo un kādi soļi ir jāspēr tālākā virzībā. No sākuma vēlos izcelt Schengens informācijas sistēmu, kur par spīti dažādām budžeta problēmām. Es domāju, ka SIS sistēma ļoti labi izmanto dalību valstis ļoti plaši to izmanto. Tā ir ļoti laba likumdošana, un kas arī labi ir īstenota. Tagad jau ir sasniegta otrā fāze, ir iekļauta arī uh, tagad digitālie pirkstu nospiedumi. Tagad tas, kā uh, šī sistēma darbojas, tas viss tiek izvērtāts. Un ir iespējams arī uzlabot vēl šo sistēmu. CIS procesa sākumā Eiropas komisija un Eiropas parlaments iestājās par šo instrumentu. Laikā, kad uh, nu, daudz dalību valstīm mēs ar tik lielu entuziasmu neraudzījās uz šo ideju. Bet, nu, paldies Dievam, tomēr šī sistēma tika izveidota. Un vēlreiz man tiešām prieks, ka skatāmies, analizējam tagad konkrētus pasākums un aktivitātes. Un arī lēmumu par atpakaļ nosūtīšanu, ka šie lēmumi būs jāiekļauj arī e, Schengens informācijas sistēmā. Tā ir ļoti laba lieta. Man ir vairāk jautājumi. Ko vai komisija uzskat, ka, ne, uzskat, ka jaunie priekšlikumi tiks piedāvāti? Uh, Bet tāpat laikā paralēlī tiks izveidot šī ekspertu grupa, lai izvērtētu, vai nav kāda pārklājuma esošajās sistēmās. Tātad kā tas viss sasauksies. Otrakārt, tagad ir aģentūra, kas jau pārvalda IT sistēmas, arī šo vīzu sistēmu. Nu, te arī ir jābūt adekvātām mandātam, lai viņi varētu tikt galā ar visām pieaugušajām vajadzībām komisija. Vai jūs uzskatāt, uzskatāt ka esošais finansējums ir pietiekams? Par robežu kontroli komisijai varbūt vajadzētu pārskatīt juridisko pamatu eirodak un sīsdarbībā, vai komisija nāks klājā simul, vienlaicīgi ar šiem priekšlikumiem, un tie būs tādi saskanīgi priekšlikumi. Vai komisija varētu lūdzu paskaidrot, kā tā izmantos eirodak, lai uzraudzītu šos eh, sekundāros eh, pārvietošanās um, ceļus un plūsmas. Tad arī komisija identificē šo informāciju kā horizontālu problēmu un piedāvā izveidot centrālu datu kvalitātes, kapacitātes um, izvērtējumu, kā komisija tieši to īstenos un visbeidzot. Vai komisija uzskata, ka būtu nepieciešami jauni pasākumi, lai uzlabotu uh, dokumentu elektronisko drošību un ID dokumentu pārvaldību kopumā. Komisija, ko esat tieši iecerējuši darīt ar šo visu? Paldies, Gēlija kungs, Fajonas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī pateicos Eiropas komisijai par eh, jaunajiem priekšlikumiem un rīcības plāniem, kā nākotnē efektīvi strādāt ar datiem. Tas ir pareizais virziens, kurā iet, kā jau pareizi arī minēja Koeljo kungs, es arī eh, uzdošu jautājumus. Viena lieta, kas man mulsina, nu, komisija to sauc par vienu centralizētu datu bāzi, bet tagad ir šīs PDR, ir Schengenas datu bāze, ir daudz citi šie uh, datu centri, kurus mēs veidojam. Vai rīcības plāns sasaucas ar to darbu, ko esam paveikuši līdz šim, arī viedo robežu jomā? Pavisam nesen taču pieņēmām arī datu pakotni. Tad uh, vai uh, mēs varam salikt šīs uh, arī dažādo pasažieru kategorijas vienā centrā, piemēram, bēgļi, Eirosais pilsoņi, patvērumu meklētāji un tam līdzīgi. Nu, Kaljo kunga jautājumi arī ir ļoti labi par eksperta grupu, kas paralēli um, pētīs esošās sistēmas. Uh, Varbūt jūs varētu detalizētāk paskaidrot, kā tad šis esošais darbs ietekmēs to nākotni un nākotnes priekšlikumiem, ko jūs piedāvājat. Minārs kundz. Um, Paldies. Man arī ir jautājumi. Un tie arī sasācis ar kolēģi sacīto. Arī es pateicos komisijai par to, kā esat ieradušies un diskutējat par šo ar mums. Mēs, protams, vēlamies izglābt Schengenu, tāpēc mums ir jārada kaut kas jauns. Tā. Tad arī, protams, ir kritiskā tieksme par ceturto centralizēto sistēmu, iebraukšanu un izbraukšanu sistēmu. Kā jau teica Fajonas kundze, es arī saprotu, kā mums jau nav problēma ar datiem, ir problēma ar integrētu pieeju un sadarbspēju. Trūks sadarbības starp dalību valstīm datu pārvaldībā. Varbūt komisijas pārstāvis varētu detalizētāk paskaidrot, kādēļ nepieciešams izveidot jaunu sistēmu. Nu, lūdzu, pārliecinot, pārlieciniet mūs, kā tas viss palielinās to drošību. Tālāk par datu uzglabāšanu izmantošanu. Cik es zinu, tad uh, Eiropas Savienības tiesa jau arī ir spriedusi, ka ir ļoti grūti noteikt termiņu, cik ilgi tad uh, var Eh, šos datus uzglabāt. Par biometriskiem datiem, nu tur arī ir pozitīvas un negatīvas sekas. Nu kādas tad ir garantijas, kuras esat paredzējuši, ka dati tiek atbilstīgi uzglabāt un izmantot, lai tas viss būtu legāli? Uh, Tagad paziņojumā tikai tiek runāts par nelegālo imigrāciju, vairs netiek runāts par ārējo robežu modernizāciju, uzlabojot kontroļu efektivitāti. Es saprotu, jā, ka um, migrācijas plūsmas ir mainījis prioritātes, bet tomēr visi šie jautājumi jārisina vienlaicīgi. Albrecht kungs tā var. Jā, paldies. Paldies arī par prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka labākā informācijas apmaiņa un piekļūs nodrošināšana esošai informācijai attiecībā uz riskantiem vai aizdomīgām darbībām ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Tāpat arī attiecībā uz robežu pārvaldību. Tāpat arī attiecībā uz terorismu apkarošanu un cīņu pret organizēto noziedzību. Tās ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. No otras puses, ja mēs ejam tajā virzienā, ka sistēmām ir jābūt savstarpēji savienojumām un ir jāuzlabo un jāatvieglo piekļuvu informācijai, tad jautājums vairs nav tikai retorisks par to, kāda ir standarti. Uh, Paskatoties uz šīm dažādajām sistēmām, piemēram, vīza informācijas sistēma, Schengens informācijas sistēma, Aerodac, Europol, datu bāzes, tikko pievienojās vēl pasažieru datu reģistrs un viss pārējais saistībā ar, ar e, datu aizsardzību. Tur visur ir atšķirīgi standarti. Un mums izdevās uh, apstiprināt uh, datu aizsardzības direktīvu tiesību sargājušām iestādēm. Eh, pateicoties Mariju Laurestīnas eh, referentes eh, smagajam darbam, visu, kas līdzdarbojās, bet tā direktīva netiks attiecināta uz šīm sistēmām. Un tāpēc man jājautā pašam sev, vai mēs vēlamies izveidot saskaņotu sistēmu, vai mēs vēlamies standarts piemērot. Kāpēc mēs nevarētu sagaidīt no komisijas e, priekšlikumu par vienotiem standartiem šīm sistēmām? Es to vienkārši nesaprotu, kāpēc tas nenotiek. Mēs to esam prasījuši, kā Eiropas parlaments, ka mēs kaut ko tādu vēlamies. Mēs vēlamies vienots standarts datu aizsardzības jomā. Un tas, ka mums tagad dalību valstīm ir datu aizsardzības direktīva, tas ir lieliski. Bet kā tad ar Eiropas Savienības sistēmām, Eiropas Savienības aģentūrām, struktūrām? Es domāju, ka tas būtu pareizais virziens, ka tad tie standarti, kurus mēs prasām no dalību valstīm, e, tiktu prasīti arī no Eiropas līmeņa sistēmām un prasīt arī to sastarpējo savietojamību. Un, kā kolēģis pirms manis jau norādīja, ir jāizceļ arī ierobežojumi, par kuriem mums ir e, jādiskutē. Uh, un kas ir jāievieš sistēmā, un jāprasa arī Eiropas Savienības tiesas eh, skaidrojumu par uzglabāšanas periodiem, par datu uzglabāšanu. Un, ja jūs uzsverat to, ka pēc noklusējuma ir jāievēro privātuma eh, standarti, tad mums jārunā ļoti konkrēti par uzglabāšanas periodiem un par ļoti detalizētu mērķu, izmantošanas mērķu skaitu ar skaidriem katalogiem, skaidram norādēm, maksimāli atļauto uzlabošanas laiku un tā tālāk. Tur es varētu tomēr sagaidīt eh, harmonizētāku pieeju, nevis vienkārši teikt, ka visa, visas eh, sistēmas ir savstarpēji savietojamas, bet eh, tām visām ir pilnīgi atšķirīgi standarti. Un tā nevar būt. Veržā kundze. Oui, merci. Paldies. Man atvainojiet, es nelūdzu vārdu, domāju, ka tā kā esmu ēnu referenti, tad nu, man būtībā pienāks tā kā tā iespēja izteikties. Nu, vēlos pateikties komisijai. Nu, pirmā reize, kad šeit viss tā ir izklāstīts par šīm. Uh, uzraudzības kontrolas sistēmām, bet mani satrauc arī tas, kā mēs šobrīd strādājam, tiek pārskatīti dažādi tiesību akti vienlaicīgi un acīm redzot vēl tiks veidot kaut kādas uh, sistēma, kas nodar, nodrošina sadarbspēju. Nu, Albrecht kungs runāja par uzlabojumiem, bet salīdzinājumā ar ko? Nu, šī sadarbspēja mani vienmēr biedē, jo kādi būs mērķi šie. Mērķi ir ļoti atšķirīgi, teiksim, patvērumu meklētāji, zakti dokumenti, Eiropola meklēšanā izsludinātas personas, nu tad šeit būs vēl vairāk visādu uh, dokumentu meklēšanu, jau sīsies 3 miljārdi uh, pieslēgšanās gadījumu. Nu, ko mēs ar visu to darīsim ar šiem tehnoloģiskiem instrumentiem? Tie jau neatrisina visu un nekad nevarēs visu atrisināt. Uh, un mani vienmēr satrauc, ka ir tādas ļoti sarežģītas sistēmas, kuras mēs zinām dalību valstis eh, slikti izmanto, tāpat attiecībā uz SIS. Man ir informācija par to, kā tā darbojas Francijā, nu man ir nopietni jautājumi par to, kā tas saskan ar izvirzītiem mērķiem. Un es domāju, ka mums būtu jābūt konsekventākiem nu, stiprāka, viedāka robeža un drošības sistēma. Es te tā angliski citēju, kā māku. Nu jā, jau šīs uh, viedo robežu pakotne arī man vienmēr tā mulsinājusi ir. Nu, vajadzētu tādu globālu vienotu pieeju. Bet, nu, tad uh, tad mēs atkal cit, citreiz strādājam pie sistēmām, kuras it kā visas būtu jāintegrē, jo šorīt mēs apspriedām priekšlikumu par pārbaudēm uz robežām un datiem, tad par PNR mēs pieņēmām lēmumu datu aizsardzības pakotne tiek izskatīta, bet nu visus šie jautājumi būtu jāsaskaņo, lai būtu konsekvence. Tagad mums runā par eirodaku, par vispārskatīšanu. Nu, jāatzīst, ka man eh, ne, nav īpaši skaidrs, kas notiek, un ja ir jāaizpilda robi un jālabo trūkumi, tad pirms, vispirms jādomā par pilsoņu aizsardzību. Paldies! Peržā kundze, tas vienmēr ir noderīgi, vienmēr, ka jūs prasat izteikšanās tiesības, jo es nebiju informēta, ka jūs esat dēna referente. Intvelds kundze, jā, nu, esmu nobažījusies par šiem aspektiem, ne tāpēc, ka es būtu pret principiāli, bet paskaroties vēsturiski uz šo dosie, nu, tur ir daži jautājumi. Bija priekšteci šim priekšlikumam Un pamatojums tam bija tāds, ka mēs vēlamos konstatēt tos, kuri pārkāpj vīzu režīmu. Tagad eh, motivācija ir mainījusies cīņa pret ārvalstu kaujiniekiem. Tāpat redzu, ka funkcijas paplašinās attiecībā uz dažiem elementiem, ko jūs pieminat, piemēram, Eirodak. Saulē, kad mēs par to lēmām pirms daudziem gadiem, mums teica, nē, nē, nē, tas ir tikai identifikācijas nolūkam, nekam citam atceraties. Dažkārt ir jēga atskatīties pagātnē. Tāpat jūs runājat arī par Eiropas EFTA sistēmu. Un jautājums, ko es uzdevu komisijai iepriekšējā kārtā, kad jūs runājat par pirmo priekšlikumu viedajām robežām, bija tas, ka ASV arī ir iebraukšanas, izbraukšanas sistēma, un cik man zināms, viņiem joprojām ir grūti īstenot to. Kas mums liek domāt, ka mums veiksies labāk? Es tomēr vēlētos arī vairāk uzzināt par, nu, es zinu, tas ir tabū vispār jautāt par finanšu interesēm, jo šīs sistēmas izstrādās uzņēmumu. Es esmu liberāli, es atbalstu to, ka uzņēmumu var nopelnīt kaudzē ar naudu, bet Vēlētos zināt, kāda šeit ir iesaistītās intereses. Es domāju, ka komisija ir konsultējusies ar uzņēmumiem šajā nozarē, jo nu, uzņēmumiem ir tehniskā kompetence. Es vēlētos saņemt informāciju par to, ar kuriem uzņēmumiem eh, komisija ir runājusi, vai mēs varam saņemt kādas eh, atskaits par ieteikumiem, par finanšu aplēsēm un tā tālāk jo, manuprāt, Koelju kungs to var apstiprināt. Sākotnējās aplēses par šo projektu izmaksām uh, Eh, nav īsti precīza, maigi sakot. SIS, manuprāt, seškārtīgi, pa, astoņkārtīgi pārsniedza uh, sākotnējās aplēses. neesmu vēl redzējusi mega IT sistēmu, kas būtu bijusi pilnīgi sekmīga un spējusi iekļauties atvēlētā budžeta ietvaros, kāds tas tik sākotnēji plānots. Es neesmu principiāli pret, bet domāju, ka droši varu sacīt, ka esmu nedaudz skeptiski noskaņota. Paldies, Sofija, Lauristīna kundze. Paldies! Vēlos turpināt šīs pašas debates par pamatu, izmantojot jauno situāciju datu aizsardzības jomā, jo mēs esam daudz ko izdarījuši, lai arī saprastu, kāda veida dati, kur un kā ir jāievāc, un tas viss lielā mērā balstās uz e, ierobežojumu piemērošanā. Ja mums ir iespējams plašākas debats par to, kāda veida datus mūsuprāt mums vajag, lai nodrošinātu drošības uh, zonu. Tagad Eiropas eh, iestādes attīstās, eh, jaunas funkcijas saņem Eiropola, Eirodak, kopējā robežu un krasta apsardze. Nu, visiem vajag datus, bet mums ir jāsaprot, uh, drošības mērķa labad, kādus datus mums tiešām vajag. Vai mums ir viena liela Eiropas Savienības datu bāze vai nacionāla bāžu apkopojums un tam nav liela atšķirība. Šeit ir nepieciešams uh, noteikt, kas mums ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Un tad viss pārējais, ko esam lēmuši par drošību, par privātumu aizsardzību, kas tagad ir direktīvā ierakstīts, kas nav tikai direktīva, bet ir arī regula. Es atgādinu, ka direktīva runā tikai par lietām, kas tieši saistīts ar noziegumiem, bet uh, krasta apsardze nav saistīta ar noziedzību, uh, viedās robežas nav saistīts ar, aps, ar uh, noziegumiem. Mums jāskarās, ko mēs darām ar visu sistēmu kopumā. Pirmā, otrā, trešā, divdesmitā iniciatīva, kas rodās, ja mums nebūs vienota izpratne, būs liels hauss kāda ir ierobežojuma pielietojumam un kāda dati mums ir nepieciešama, kur mums trūks datu, paskaroties par bēgļiem. Ir milzīgi caurumi, kas mums ir attiecībā uz datiem, kas netiek ievākti. Bet mums tie ir vajadzīgi, ja mēs runājam par integrāciju, bet mums vienkārši trūks datu, kurš šos datus ievāks kā tiks aizsargāts cilvēktiesības. Šie datu jautājumi mums ir jāpārunā daudz padziļināti. Paldies, Lauristīnas kundze, daudz jautājumu uzdoti. Sins kundze, lūdzu jums vārdu. Thank you, Chair, and thank you for all these questions. Paldies par eh, visiem šiem jautājumiem. Centīšos atbildēt uz lielāko daļu no viņiem. So concerning the data protection and... Uh... Attiecībā uz datu aizsardzību un uh, ierobežojumiem pie, piemērošanā esam pārliecināti, ka priekšlikums attiecībā uz ieceļošanas izceļošanas sistēmu ir atbilstīgs un savietojams ar stingrajiem uh, datu aizsardzības regulējumiem manuprāt, detaļas un specifikācija, kas paredzēta izceļošanas tiesību aktam, tiks pabeigti vēlākā laika posmā, bet varu jums garantēt, ka visi nepieciešamie eh, drošības pasākumi un ierobežojumi pielietojumam, balstoties uz privātumu primāri, ir iekļauti šajā priekšlikumā concerning the... Tālāk attiecībā uz to, ka mēs nākam klajā ar virknī jaunu priekšlikumu un e, ekspertu grupas izveidi. Pirmkārt, jau šī ekspertu grupa skatīs atsevišķus aspektus savstarpējai savienojumībai un analizēs vajadzību un iespējas eh, iet tālāk. Tas ir viens no aspektiem šim jautājumam. Eh, to mēs arī šajā paziņojumā iekļaujam. Otrs aspekts ir tāds, ka dažas jomas nav iekļautas, mums trūkst informācija, kā jau tas tika minēts, attiecībā uz ceļotājiem bez vīzām, piemēram, kas ierodas uz ārējām robežām. Mums trūkst informācijas pirms viņu ierašanās, līdz ar to informācijas plūsmā, eh, ko var izmantot robežsardze, lai pārbaudītu, un veiktu kontrols ir caurumi. Un tad tieši tādēļ mēs arī uh, Vēlamies analizēt eh, gan nepieciešamību, gan samērīgumu attiecībā uz ceļošanas autorizācijas sistēmas izveidi. Attiecībā uz šo pašu aspektu ir spēkā arī pienākums eh, pārskatīt un analizēt regulas attiecībā uz eh, SIS, VIS sistēmām, IU, LIZA Ah, tur ir atsevišķi regulas jāpārskata vai to aspekti. Tāpat esam arī dažām no šīm regulām konstatējuši nepieciešamību ierosināt eh, šo regulu atvēršanu grozījumu veikšanai, lai varētu uzlabot eh, sistēmas, kas saistīts eh, tieši ar funkcionāliem aspektiem. Tas arī ir attiecināms uz mandātu un pašreizējām struktūrām un finansējumu schēmu e IULIZA aģentūrai, kas e, pārvalda liela mēroga IT sistēmas. Tālāk attiecībā uz datu kvalitāti. Kā jau es savā ievadu uzrunā teicu, Mums ir sistēmas, un mums ir jānodrošina, ka šīs sistēmas tiek izmantotas efektīvi, un jānodrošina, ka šajā sistēmās reģistrētā informācija ir atbilstīga vajadzībām un spēkā esošajam regulējumam. Mums ir jānodrošina, ka šī informācija ir izmantojama vēlākā posmā, ka tā ir savietojama un atbilstoša tehniskajām prasībām un standartiem, un lai šo e, sistēmu informāciju varētu vēlāk izmantot atkārtoti, un lai mēs varētu uz tā pamatā identificēt personas, uh, un e, atbilstīgi pārvaldīt šos datus. Līdz ar to mūsuprāt ir nepieciešams nodrošināt, ka Julīza uzrauga šo datu kvalitāti, lai nodrošinātu sistēmu efektīvu darbību. Tālāk attiecībā uz iespējamu uh, unikālu vienoto datubāzi. Augstlīmeņa eksperta grupa izvērtēs, cik tas ir iespējams, cik tas ir nepieciešams. Arī ilgtermiņā tas varētu būt mērķis. Tas būtu ceturtais mērķis Pirmais būtu vienotas meklēšanas interfeisa izveide, tālāk būtu eh, savstarpējas savienojamības nodrošināšana un eh, tālāk eh, savienojamība kā EFI, EFIS, pirksnospiedumu meklēšanas sistēma. Un, ja tiek konstatēts, ka ir tāda nepieciešamība, tad varētu domāt par integrētas datubāzes izveidi bet visu datu salikšana vienā datubāzē automātiski neveido lielāku drošību. Visa informācija tiek ievākta konkrētumiem mērķim un attiecīgi arī tiek eh, marķēta. Un datu apstrāde, eh, tā ir jānotiek samērīgai salīdzinājumā ar mērķi, kāda šie dati vispār tik ievākti. Uh, Un e, nav jau tā, ka, ja tas viss nonāk vienā e, depozitārijā, tad e, mainās datu ievākšanas mērķis. Un, ja ir viena datu bāze, tas nenozīmē, ka mainās šo datu ievākšanas pamatotība vai mērķis. Protams, ka dati ir jāievāc tieši ņemot vērā, kādēļ tas tiek darīts pat ja notiek tehniska integrācija, tas nenozīmē, ka mēs taisīsim kādas izmaiņas eh, attiecībā uz mērķi, kādā šie dati ir ievākti, vai eh, kā, kas ar šiem datiem tiek darīts. So concerning data protection, I already answered. Yes. Interoperability doesn't mean that. Tātad savstarpējā savienojumība nenozīmē, ka mēs jaucam kopā datus no dažādām sistēmām. Mēs vienkārši atļaujam vienai sistēmai sazināties ar citu sistēmu. Tā vietā, lai notiktu vairāku uh, lietotāju apmaiņu starp dažādām sistēmām. Mēs vienkārši vienkāršojam šos meklēšanas pasākumus, lai ļautu vienlaicīgi veikt šos informācijas pieprasījumus, lai tādējādi samazinātu informācijas eh, kustību tīkla ietvaros un nacionālajā sistēmā. Mēs tāpēc apsveram arī centrālā līmenī nodrošināt šo sastarpējo savietojamību, protams, ka nodrošinot eh, lietotāju piekļuvas tiesību saglabāšanu, nekas nemainās attiecībā uz piekļuvas tiesībām, vienkārši tiek vienkāršots tas, kā tiek piekļūt sistēmai. Lietotāji tiesības nemainīsies. Šāda sastarpējā savienojamība centrālā līmenī domāju, ka ir uh, laba arī no datu aizsardzības perspektīvas, jo tas mazinās uh, datu dublēšanos. Lai nebūtu tā, ka jāprasa uh, e, vienu un tie paši dati no sistēmām, jākopē uz citām sistēmām, bet tā vietā var vienu reizi pieprasīt informāciju uh, un tālāk to izmantot dažādiem mērķiem, kas ir paredzēti regulā, uh, un mums nebūs nepieciešams eh, iegūt vairākas kopijas no vienas tās pašas informācijas. Tālāk, attiecībā uz ievācamajiem datiem. Skaidrs, ka tas ir viens no mērķiem, eh, kādēļ šī augstlīmeņa ekspertu grupa strādā. Ir jātiek skaidri novērstu tos, eh, novērstu šo pārklāšanos, bet arī aizpildītu eh, caurumus, kur attiecībā uz eh, atsevišķiem ceļotāju veidiem trūkst informācijas sistēmā. Es ar to arī varu noslēgt savus izteikumus. Paldies, paldies par sniegtajām atbildēm, paldies kolēģiem. Turpināsim mūsu sanāksmi 15. Labu apetīti!